Bien, je vous prie de gagner votre place. Et... Lūdzu, ieņemiet vietas un sākam sanāksmi. Un šajā uh, sanāksmē mēs uh, pievērsīsimies monitoringu grupai par daudzgadu finanšu schēmas vidusposmu pārskatīšanu 2014-2020 gadām. Darba kārtībai nav saņemti iebildumi un tā tiek apstiprināta. Tālāk gribu teikt, ka saskaņā ar rakstisko procedūru 54. reglamenta pānta kārtībā um, attīstības komiteja vēlas piesaistīties mūsu ziņojumu sagatavošanas procesam. Vai ir uh, kādi iebildumi pār 19. novembrā sanāksmes protokolu? Ja nav, tad uzskatīsim, ka tas ir apstiprināts. Un tagad um, mēs runāsim par monitoringa grupu. Uh, Vispirms vēlos sirsnīgi sveikt visus uh, komitejas uh, deputātus un it īpaši mūsu referents Albrihta kungu un Tomas kundzi. Un tāpat vēlos sveikt arī ITRE kultu un empul komitejas deputātus, kuri ir uzaicināti piedalīties šai sanāksmē. Uh, un tāpat sirsnīgi sveicu Eiropas komisijas pārstāvjus, kuri pārstāv budžeta ģenerāla direktorātu RTD, OSE, Grau un nodarbinātības ģenerāla direktorātu. Sirsnīgi pateicos viņiem par to, ka viņi pie mums ir ieradušies. Atgādināšu, ka pagājušajā nedēļā mums notika debates par 2000. 14. 2020. gada daudzgad finanšu schēmas vidusposma pārskatu. Tā pamatā ir izcilais dokuments, ko sagatavojuši mūsu līdzreferenta Obrīts kungs un Tomas kundze. Un kā šis dokuments rāda sagatavošanas uh, darbu ietvaros, uh, budžeta komiteja vēlas izvērtēt uh, kā darbojas, kā tiek īstenoti jaunie instrumenti, kas ir paredzēti daudzgad finanšu schēmas regulā un kā tiek īstenos prioritārās politā, eh, politiskās programmas īstenojot stratēģiju Eiropa 2020. Tāpat eh, mēs uh, pievēršam uzmanību budžeta attīstību, jo mēs saskaramies ar krīzi, gan ar uh, valsts parādu krīzi, Grieķijas krīzi, migrācijas krīzi. Un līdz ar to ir sagaidāms, ka parādīsies budžeta līdzekļu pārvietojumi, kuri sarežģīja parlamenta īstenot to kontroli, un arī Eiropas pilsoņiem budžets kļūst grūtāk saprotams. Un lai pēc iespējas labākos apstākļos organizētu šo vidusposma pārskatu nākamā gada martā, mums ir paredzētas šādas sagatavošanās sanāksmes kā šodien. Šī monitoringa grupa pievēršas tam, kā tiek izmantoti elastības instrumenti DSF ietvaros un uh, Tāpat arī, kā tiek veikti maksājumi. Šī sanāksme notiks trīs daļās. Katras uh, daļas sākumā būs uh, ievadruna, un pēc tam uh, Eh, tiks uzdoti jautājumi, un eh, dokuments ir sagatavojis vai nu mūsu sekretariāts vai tematiskās nodaļas. Visi šie dokumenti ir iekļauti jūsu mapēs, tāpat ir juridiskā dienesta sagatavots dokuments par specifiskiem dokumentiem, eh, es atvainojos, instrumentiem. Un gribu teikt, ka šis darbs mums jāpabeidz 11. ja 11. ir paredzēta balsošana. Un tādēļ man būs tas grūtais uzdevums raudzīties, lai tiktu ievērots uzstāšanās laiks. Un tagad vārds Olbricht kungam, viņa rīcībā piecas minūtes, un viņš runās par elastības instrumentiem. Paldies, priekšsēdētāji! Šobrīd mēs īstenībā sākam eh, debates eh, par pārskatīšanu daudzgadu finanšu schēmai 2014-2020 gadam. Un tas, kas mūs īstenībā interesē kā referentiem, ir iegūt skaidru priekšstatu par situāciju šobrīd attiecībā uz šo laika periodu līdz 20 gadam un tuvāko nedēļu laikā mēs vēlamies pārliecināties, ka e, parlamenta nostāja ir vērsta uz labošanu, ne tikai pārskatīšanu finanšu schēmā. Mēs esam sarežģītā situācijā, un tas prasa labošanu, labojumu izdarīšanu regulā. Lai to varētu izdarīt, mums vispirms ir jāizprot, kādā veidā darbojās daudzgadu finanšu schēma. Kāds būs rezultāts tam, ka mēs ieviesīsim elastīguma normas DFS 2014-2020 gadam? Pēc tam, kad šī jaunā DFS divus gadus darbojusies Jautājums, ko varam vienkāršot un vai tas strādā? Vai tā vispār strādā? Vai elastīgums darbojas? Jo beigās mums būs eh, skaidrs jautājums, vai DFS otrajā daļā mums ir nepieciešama lielāka eh, elastīguma ieviešana. Un varbūt nākamajā DFS vajadzīga lielāks e, elastīgums. Jautājums pirmkārt, vai schēma pietiekam labi darbojās, vai e, elastīguma normas pietiekam labi darbojās. Mums, protams, e, lai to varētu izdarīt, ir vajadzīgs saprast e, arī, kā darbojas visi instrumenti, un tas ir diezgan tehniski, un tāda arī visā struktūra veidot. Otrs svarīgais jautājums ir aktuālā situācija. Cik tālu mēs esam tikuši? pēc tam, kad mēs elastīguma normas esam izmantojuši jau divus gadus. Kāda šī brīža situācija? Kāda būs situācija nākamgad? Ko nozīmēs elastīguma norma izmantošana DFS otrajā pusē? Vai mums tā turpināt vai nē? Tie jautājumi eh, ne tikai šodienai, bet eh, arī turpmāk. Tāpēc mums nepieciešams padziļinātas debatas eh, par to, kādi ir ieguvumi eh, no elastīguma normām un kāda ir aktuālā situācija un ko mēs varam izmainīt, ko mums vajadzētu mainīt vai visam jāpaliek ar šobrīd. Tas arī viss šobrīd. Merci, monsieur Olbricht. Paldies, Olbricht kungs par šo prezentāciju, par to, ka jūs pastāstījāt par galveniem izaicinājumiem, kas stāv mūsu priekšā šīs pārskatīšanas ietvaros, jo vienkārši nav runa par izvērtēšanu tikai, bet tiešām par pārskatīšanu. Tātad vispirms par eh, šiem eh, elastības instrumentiem un lai eh, uzsāktu mūsu debates, dodu vārdu Vernera kungam, kurš strādā budžeta ģenerāla direktorātā. Jūs rīcībā 15 minūtes. Paldies, priekšsēdētāji, referent kungs, godātie deputāti. Paldies, ka uzaicinājāt mūs dot uh, ieguldījumus šajā uh, analīzes procesā par 2014. un 2020. gada finanšu, daudzgad finanšu schēmas eh, pārskatīšanu, un jūs jau esat pievērsušies šīs analīzes vienam no pamat elementiem. Protams, šīs eh, debates nav nekas jauns, jo daudzgad finanšu schēmas uh, mērķis ir ierobežot elastību, nosakot griestus galvenajām kategorijām, saistību apropriācijām, e, maksājuma apropriācijām un daudzgad, daudzgad finanšu schēma ierobežo elastību, bet no otras puses šai ierobežotajā telpā daudzgadu uh, e, izmaksu programmas var pārskatīt vidusposmā. Tātad eh, jebkurā DFS ir eh, iespēja nodrošināt līdzsvaru, ņemot vērā elastību un eh, maksājumus. Šajā DFS ir ļoti uh, grūts sākums bijis attiecībā uz elastību jau no jau tagad. Gribu atgādināt, kādas sarunas bija, kad mēs gatavojām šo DFS 2013. gada februārī Eiropā dome pirmo reizi bija gatava pieņemt DFS, kura apjoms bija mazāks nekā iepriekšējās uh, schēmas apjoms, runājot par saistībām un uh, maksājumu apropriācijām. Un toreiz komisija uh, valstu valdību vadītājiem paziņoja, ka šis DFS uh, nebūs dzīvotspējīga, ja netiks paredzēta maksimāla elastība. Un tas bija kaut kas mm, līdz šim nepieredzēts. Un līdz ar to Eiropā doma secinājumos ierakstīja šo elastību. Un tomēr šī cīņa nebija viegla, lai uh, elastību, kas tika paredzēta, pārveidotu eh, konkrētā rīcībā. Un neviens arī neapšauba, neapstrīd to, ka Eiropas parlaments aktīvi cīnījās par šiem elastības elementiem un bez parlamenta atbalstu šie elementi nebūtu iekļauti DFS un mums nebūtu novatoriski elastības elementi šajā DFS 2014. 20. gada DFS ir ļoti saspringta, bijusi jau no paša sākuma, bet mm, pastāv zināma e, jauna elastība, jauna elastības instrumenti, un mums ir jāanalizē e, iespējas e, mm, īstenot vajadzīgos pasākums Eiropas Savienībā. Es gribētu uh, Uh, tagad uh, analizēt elastības instrumentus, uh, kurus varētu izmantot budžeta procedūrā. Tātad visa, visi tie instrumenti, par ko es runāšu, ir izmantojami budžeta procedūrā, bet, protams, ir atkarīgs daudz, viss varētu teikt, no padomas lēmumu, jo šeit ir nepieciešama uh, Uh, vienprātība attiecībā uz griestiem un parlamentu piekrišana. Tādēļ es nepieminēšu visa aptverošāko elastības instrumentu, proti DFS pārskatīšanu, jo pārskatīšana Eh, ir bijusi kā iespēja kopš DFS eh, radīšanas. Vienmēr ir bijis iespējams pārskatīt griestus šajā schēmā, bet šeit ir nepieciešamas liela, eh, liels valsts vairākums padome pagaidām bija iespējams um, to panākt ar kvalificēto vairākumu, bet kopš Lisabonas līguma pārskatīšanas tagad ir nepieciešama vie, uh, vienprātība padome. Un tādēļ es runāšu par tiem uh, elastības instrumentiem, kuri ir uh, pašreizējā schēmā un kurus var izmantot budžeta procedūras ietvaros runājot par šiem elastības instrumentiem šaurākā izpratnē, var jautāt, vai tie ir piemēroti, lai izmantotu rezerves šajā DFS. Tāpat jānorāda, ka mums nav nekad bijis DFS ar tik mazām uh, rezervēm. Tādēļ no vienas puses ir ļoti stingri griesti, un otras puses līdz likumdevēji ir vēlējušies jau no paša sākuma programmēt lielu daļu šo rezervju. Tādēļ ir tikai viens procents rezervju, kuri jau nav iepriekš programmēti. Tātad 99% jau ir iepriekš programmēti um, un uh, no šiem līdzekļiem rezervēs, un tādēļ situācija ir ļoti sarežģīta. Tāpat mēs saskaramies ar um, neparedz, iepriekš neparedzamiem apstākļiem, par to visi ir informēti. Un uh, jūs arī vienmēr esat norādījuši, ka šis septiņu gadu periods uh, um, DFS nesaskan ar parlamenta pilnvaru termiņu un ir jau nomainījusies gan komisija, gan parlaments, tātad tie, kas apstiprināja šo DFS, vairs nav tie, kam būs tie tā jāīsteno. Divi elastības instrumentu kopumi ir paredzēti DFS. Viens uh, kopums ir uh, speciālie instrumenti, uh, kuri ļauj gada budžeta procedūras ietvaros pārsniegt noteiktos griestus gan attiecībā uz saistību, gan arī maksājuma apropriācijām. It, i, Es domāju, ka par maksājumu apropriācijām un grieztu pārsniegšanu mm, nākamais uh, runātājs jums paskaidros, kādi ir juridiski aspekti un kādēļ ir iespējams nobalsot par grieztu pārsniegšanu. Tātad šie instrumenti pastāvēja iepriekšējā periodā, tagad tie ir rekalibrēti, kā jūs redzat šeit ir 2011. gada cenas un uh, to pārskatīšana tālāk um, neparedzētas humanitārās operācijas trešajās valstīs. Un uh, šeit uh, ir lielāks finansējums nekā līdz šim ir bijis izmantots uh, viena gada laikā, par, runājot par uh, katastrofu pārvarēšanu, tāpat uh, ka, um, globalizācijas piemērošanās fonds nomināli it kā ir mazāks, bet reāli ir arī lielāks, lai kompensētu darba vietu zudumu. uzņēmumu slēgšanas dēļ. Tālāk. Elastības instruments, ko sauc par flex, speciālistu žargonā priekšrocība ir tāda, ka eh, pašreiz tas pārsniedz 500 miljonus gadā Eh, to var kumulēt vairāku gadu laikā, un tas nav paredzēts kaut kādam konkrētam izlietojumam. Līdz ar to budžeta iestāde var izlēmt, eh, kam piešķirt šo summu, un tādēļ šis instruments ir tik vērtīgs. Visi šie instrumenti jau ir lielā mērā izmantoti uh, 2014. un 2015. gada budžeta procedūru ietvaros, kā jūs redzat šajā tabulā, bet kvantitatīvi lielākā izmantošana ir bijusi uh, attiecībā uz 2016. gadu, kā jūs esat nobalsojuši to 2016. gada budžetā, vairāk nekā 1500 miljoni ir mobilizēti. Līdz ar to šis instruments ir pilnībā izmantots pirmajiem trim gadiem attiecībā uz trešo migrācijas pakotni. Tāpat vajadzētu noteikti piebilst, ka pēc 2016. gada Flex atkal būs pieejams ar vairāk nekā 500 miljonu finansējumu gadā, un šī summa atkal uzkrāsies, bet attiecībā uz 2016. gadu šis instruments ir izmantots pilnā apjomā. Tātad tie bija jau pastāvošie instrumenti, kuri ļauj piešķirt papildu summas pārsniedzot kopējo DFS apjomu. Bet uh, elastības instrumentu rīku kastē ir vēl jauni instrumenti, kuri nepieļauj kopējās summas palielinājumu, bet tie pieļauj līdzekļu pārvietošanu starp kategorijām un gadiem, it īpaši attiecībā uz saistībām. Tātad kopējā rezerve uh, maksājumu ne, uh, saistību apropriācijām izaugsmai un nodarbinātībai kas eh, šis nosaukums apliecina, kādiem mērķiem šis instruments ir izveidots, un šeit ir eh, iespēja budžetā neizmantotās rezerves apkopot un eh, pārvietot vai piešķirt jauniem mērķiem citās kategorijās. Jauna, nākamais jaunais instruments ir uh, rezerva neparedzētiem gadījumiem. Eh, tā pieļauj pārsniegt eh, saistību un maksājumu apropriācijas eh, katru gadu par 0,03% no nacionālā kopieņēmuma. Un uh, Še, šobrīd ir runa par 44,4 miljārdiem gadā šis eh, ieņēmums. Tātad šī um, rezerve uh, nepieļauj kopējā apjoma palielinājumu un tādēļ tā ir jākompensē no nākamo gadu finansējuma rezerves. Tāpat ir vēl divi citi būtiski elastības elementi, to raksturs ir nedaudz atšķirīgs. Pirmais ir atsauces summas tiesību aktos attiecībā uz DFS, tātad var konkrētā gadā uh, var um, nenodrošināt finansēm pilnā apjomā konkrētām programmām par 5-10% vai arī piešķirt finansējumu programmas sākumā lielākā apjomā vai beigās tad priekšfinansējumu vai pēcfinansējumu paredzēt šīm programmām, ja tas ir nepieciešams. Un, un vēl ir jauns instruments uh, lauksaimniecības nozares krīzes rezerve, kur katru gadu ir uh, iekļauti 400 miljoni eiro no tiešmaksājumiem gadījumam, ja uh, uh ir uh, jāpiešķir uh, finansējums krīzes apstākļos, un ja šis finansējums netiek izmantots, tad tas nākamā gadā tiek piešķirts lauksaimniekiem lai tālāk ilustrētu, kā ir iespējams izmantot divus jaunos instrumentus, eh, tātad saistību rezervju izmantošanu un um, rezervi neparedzētiem gadījumiem starp uh, pārvietojot šos līdzekļus starp kategorijām un gadiem. Uh, Tā tad eh, šī um, saistība apropriācija rezerve ir ierobežota uh, līdz 2017. gadam, bet ja eh, budžeta iestāde vēlētos izmantot līdzekļus pēc 2017. gada, tad vēlāko gadu rezerves ir iespējams pārvietot uz uh, Uh, tuvāku nākotni, bet uh, šeit nav iespējams iz, izmainīt kopējo finanšu schēmas apjomu, vienkārši ir jāparedz kompensācija citos gados. Tā tad es gribu jums atgādināt, ka kopējā uh, saistību apropriāciju rezerve ir izmantota, lai piešķirtu 2,4 miljārdus eiro Eiropas strateģisko investīciju fonda izveidei. Un mēs uzreiz varējām konstatēt, kāds potenciāls šim jaunam instrumentam ir. instrumentus var izmantot arī maksājumiem un uh, rezerve neparedzētiem gadījumiem līdz šim ir izmantota tikai maksājumiem. Tā ir mobilizēta 2014. gadā, lai 3,2 miljārdus eiro varētu papildus izmaksāt, samazinot nesamaksāto rēķinu uh, apjomu kohēzijas maksājumos. Un pēdējais jaunais instruments, kas mums ir pieejams, ir kopējā maksājumu rezerve. Tā ļauj izmantot atšķirību starp griestiem noteiktajā budžeta gadā un veiktajiem maksājumiem. Un eh, es jāatzīst, ka šo jēdzienu, šo koncepciju izstrādāja un ieviesa Eiropas parlaments eh, daudzgad finanšu schēmas sarunu ietvaros, un mēs eh, paredzam, ka pilnā apjomā šo, šo potenciālu mēs jūtīsim tuvāko gadu laikā. Jo šis instruments garantē to, ka visu maksājumu apjomu, kas ir paredzēts DFS, var izmantot ar vienu iebildi, ka pēdējo trīs gadu laikā mēs varējām uh, Uh, izmantot tikai 7, 8, 9 miljārdi. Tātad uh, šeit uh, nav bijusi milzīga atšķirība. Bet katrā ziņā šis instruments nodrošina to, ka pilns saisti ka pilns maksājuma apropriācija apjoms var tiek izmantots, jo iepriekšējā DFS vairāk nekā 50 miljārdu uh, maksājumu apropriāciju nebija iespējams izmantot, jo tie bija piešķirt nepareizos gados. Uh, tie bija piešķirt gados, kad bija uh, zems izpildes līmenis, bet šos maksājumus nevarēja pārvietot uz citiem gadiem, un tādējādi veidojās šie nesamaksātie rēķini. Tagad ir iespējams uh, pārvietot šos līdzekļus eh, DFS ietvaros. Līdz šim ir bijis eh, šis instruments diezgan maz izmantos, 2015. gadā tikai 106 miljoni eiro, bet mēs paredzam, ka DFS pēdējos gados tā izmantošanas apjoms pieaugs. Noslēgumā gribu norādīt, ka eh, komisijas un jūsu uzdevums šajā diskusijā būs uh, analizēt, kā šie instrumenti darbojas, izvērtēt, vai maksājuma griezti ir pietiekami. Un es gribētu jums atgādināt eh, par vēl vienu dimensiju, pie kā uh, notiek intensīvs darbs nedaudz atšķirīgā, bet arī saistītā kontekstā, proti uh, uz rezultātiem orientēts budžets. Mēs šobrīd daudz strādājam pie vienkāršošanas procesa un varētu nākt klajā ar uh, priekšlikumiem par to, kā vienkāršot elastības instrumentu mobilizāciju. Jo dažus no šiem instrumentiem ir ļoti grūti iedarbināt un uh, to mēs rūpīgi izmā, izvērtējam. Mums, protams, ir jāapzinās, ka varbūt būs jāpārskata regula, finanšu regula, un tie ir sarežģīti procesi, bet mūsu vice prezidente, vice, eh, vēlas šīs procedūras vienkāršot un eh, tās tiek skatīts arī vidusposmu pārskatiet varos. Un šīs pārskatīšanas process pievērsīs uzmanību arī tādam jautājumam, kā DFS ilgums par to, kā DFS izskatīsies nākotnē attiecībā uz darbības ilgumu, elastību un prognozējamību vēlreiz pateicos par iespēju jūs informēt par šiem jautājumiem. Priekšsēdētājs, paldies par jūsu eh, skaidrojumiem un eh, mēs, eh, protams, augstu vērtētu iespēju pēc iespējas ātrāk saņemt jūsu priekšlikumus, tas veicināt mūsu darbu. Tagad Eiropas parlamenta juridiskā dienesta pārstāvei ir vārds par uh, lai runātu par šiem instrumentiem. Paldies! Godātie deputāti, nepārsniegšu piecas minūtes. Jūs visi esat saņēmuši juridiskā dienestā atzinumu, kur šie jautājumi ir detalizēti analizēti, un es sniegšu tādu īstu pārskatu par šiem jautājumiem. Vispirms ievadā gribu teikt, ka mēs visi zinām, ka Mm, maksājumu apropriāciju instrumentu izmantošanu pārsniedzot uh, noteiktos griestus nebalst, nebauda vispārēju atbalstu, un mums bija ļoti uh, grūti uh, panākt vienošanos, un tika pieņemts vienpusējs parlamenta un padomes uh, paziņojums, vienojoties par to, ka mēs neesam viensprātis šajā jautājumā. Tātad vispirms par uh, saistību apropriācijām. Šeit jautājums ir vienkārši trešā panta otrā daļa uh, regulā un piektajā apsvērumā ir skaidri norādīts, ka šos instrumentus var izmantot pārsniedzot uh, Uh, saistību apropriāciju griestus, bet šeit ir jānošķir divas elastības instrumentu grupas. Ir uh, instrumenti, kur ir paredzēts kompensācijas mehānisms starp vairākiem gadiem. Tātad kopumā nedrīkst pārsniegt DFS uh, griestu. Še, tas attiec uz rezervi neparedzētiem gadījumiem un DFS 14. un 15. pāntu, kur ir runa par uh, um, izaugsmes un uh, nodarbinātības rezervi un uh, rezervi uh, jauniešu bezdarba problēmas risināšanai un ir uh, otra instrumentu grupa, kur nav paredzēta nekāda kompensācija. Šeit runa par elastības instrumentu, um, pielāgošanās instrumentu un, un, un citiem. Tātad šeit ir uh, jāņem vērā globālais DFS apjoms. Eiro padome 2013. gada 7. un 8. februārī uh, skaidri norādīja, ka speciālie instrumenti ir uh, jāaprēķina pārsniedzot un papildus DFS, un komisija šo pieju ievēro. Tātad šobrīd mēs secinām, ka četriem speciāliem instrumentiem mobilizācija pārsniedzot DFS griestus ir pilnīgi iespējama attiecībā uz saistību apropriācijām, un šie instrumenti arī ir izmantot līdz šim pārsniedzot noteiktos griestus. Kāda ir situācija attiecībā uz maksājumu apropriācijām? Šajā gadījumā situācija, diemžēl, nav ļoti skaidra. Un būtu ļoti labi, ja vidusposma pārskatu ietvaros mēs mainītu šo situāciju piektajā apsvērumā un attiecīgajā pantā ir tikai runa par saistību apropriāciju griestu pārsniegšanu, bet mēs uzskatām, ka regulas tekstā divās vietās ir skaidri norādīts, ka maksājuma apropriācijas eh, var mobilizēt pārsniedzot DFS griestus Pirmkārt, 4. pānta pirmajā daļā ir runa par pašu resursu griestu aprēķinu, un šeit ir atsauce uz 3. pānta otro daļu, uh, un šī atsauce ir būtiska, jo tur ir norādīts, ka speciālo instrumentu mobilizācija uh, maksā saistību apropriācija ietvaros noved arī pie atbilstošu līdzekļu mobilizācijas maksājumu apropriācija ietvaros. Tālāk, ceturtajā pāntā ir norādīts, ka šie līdzekļi ir jākompensē gan saistību, gan maksājumu apropriācijām. Tātad šī rezerve neparedzētiem gadījumiem ir uh, ir viens no speciāliem instrumentiem, kas ir minēti regulas trešā pānta otrajā daļā. Līdz ar to ir skaidrs, ka jā, pastāv iespējai pārsniegt uh, noteiktos maksājumu griestus attiecībā arī uz citiem instrumentiem. Un tā pat var balstīties arī uz labas finanšu pārvaldības pamatu principiem. Pirmais princips ir uh, saistībām seko, seko maksājums. Un uh, šie principi ir uh, iekļauti DFS un lēmumā par pašu resursiem. Tātad, ja uh, saistību apropriācijas pārsniedz griestus, tad arī maksājumu apropriācijām jāpārsniedz griestus, lai varētu nodrošināt atbilstošu maksājumu, jo pretējā gadījumā kopējā maksājumu rezerve tiktu izmantota tikai uh, speciāliem instrumentiem, bet piektajā pāntā paredzētā regula rezerve tika izveidota, lai nodrošinātu, ka kopējā maks maksājumu apropriāciju summa 908 uh, eh, miljardi eh, varētu tikt pilnībā izmantot, lai sektu saistību apropriācijas. Tāpat saskaņā ar uh, līgumu par Eiropas Savienības uh, darbību ir noteikts, ka ir jāpilda saistības un uh, ja griesti ir jānosaka tā, lai Eiropas Savienība varētu pildīt savas saistības saskaņā ar līguma 323. pantu, un Eiropas komisijai jāraugās uz to, lai būtu pieejami finanšu līdzekļi, lai varētu pildīties juridiskās saistības attiecībā uz trešajām pusēm līdz ar to uh, maksājumu un saistību apropriāciju nošķiršana, pieļaujot uh, griestu pārsniegšanu tikai saistību apropriācijām, apdraud primārajos tiesību aktos noteikto pienākumu pildīt saistības pret trešajām pusēm. Līdz ar to mēs secinam, ka uh, tā, visi š šie mm, tiesību akti neliedz izmantot līdzekļus mm, maksājuma apropriācijām pārsniedzot noteiktos griestus, ka tas viss atbilst uh, likumdevēju pieņemtajiem tiesību aktiem un nolūkiem. Diemžēl nav ieslēgts mikrofons priekšsēdētājiem. Priekšsēdētājs, jā, tā tad. Uh, Es konstatēju, ka jūs teicāt, ka nebūtu pārdroši no mūsu puses censties šos jautājumus padarīt skaidrākus. Tagad nākamajiem runātājiem būs katram divas minūtes, un pirmais uzstāsies Olbrihta kungs. Uh, yes, I, I that... Jā, manuprāt, uh, tas ir secinājums, ka mums, uh, mums tiešām ir nepieciešama vienkāršošana arī šajās debatēs, jo juridiskie argumenti, protams, ir svarīgi. Bet, nu, visā šajās detaļās var tiešām apmaldīties. Manuprāt, sākotnēji problēma jau radās eh, atšķirībās starp saistībām un maksājumam. un ļoti mazām rezervēm. Tas ir viens procents tikai, tas ir ļoti maz. Nu, tas ir kaut kas tāds, par ko mums ir jādomā. Tas ir cēlons daudzām problēmām. Varbūt varam eh, lūgt komisiju rēģēt uz šo juridisko analīzi to, kas ir iespējams vai nav iespējams. Nu, ar saistībām viss ir skaidrs. Problēma maksājumiem. Ja mēs izmantojam īpašos instrumentus saistībām, vai mēs varam izmantot to pašu instrumentu arī maksājumos? Un tas tā ir mūžīgā problēma ar padomu. Un tā, vai mēs to varam izmantot uh, maksājumos vai nē? Ja mēs uh, secinām, ka tas nav nelikumīgi, tad tas ir iespējams. Jautājums komisijai, kāpēc tas netiek darīts? Vienkārši, lai vienkāršāk būtu saprotams arī tas. Tālāk vēl viena lieta, kas ir svarīga. Mums ir jautājumi par dažādiem instrumentiem. Viens no šiem jautājumiem tas ir, uh, kā tehniski to izdarīt. Otrs jautājums, kad to darīt kā skaidri definēt tos apstākļus, kas ļauj mums izmantot šo instrumentu. Vai mums ir skaidra definīcija par īpašajiem apstākļiem, piemēram, vai bēgļu krīze, vai tā ir krīze vai nē, vai tie ir īpaši apstākļi vai nē? Vai arī nav problēma tajā, ka mums trūkst eh, skaidrs definīcijas, varbūt arī tas ir jāpārskata. Vispirms par juridiskajām, praktiskajām eh, sekām starp eh, saistībām un maksājumiem, un otrkārt par visu elementu definēšanu. Merci, monsieur Olbricht. Madame Tomā. Paldies, vārds Tomā kundzei. Ensuite, je donnerai la parole à la commission pour une brève réponse. Jā, un komisijai pēc tam būs vārds īsai atbildē. Paldies priekšsēdētāji, paldies mūsu viesiem. Tiešām viņa teiktais ir ļoti no, liederīgs un interesants. Un tiešām mums ir problēmas ar šo DFS, ja mēs ņemam vērā komisijas teikto, ka tas ir pārāk ierobežojošs ietvars un pārāk liels saistības, pārāk um, mazi maksājumi. Mēs esam tikai divus gadus strādājuši DFS un vēl četri gadi stāv mums priekšā un tagad 2016. gada budžetā, kas ir apstiprināts, esam sasnieguši um, maksimālos pēc finansiālo elastības instrumentu izmantošanas jomā. Varbūt ne attiecībā uz maksājumiem, eh, ja ieklausāmies juridiskā dienas teiktajā, bet nu katrā gadījumā uz saistībām. Un tagad vēl padomi ir uzņēmusies jaunas saistības attiecībā uz Turciju. Uh, un atkal šī nauda kaut kur uh, būs jāņem, būs jāatrod budžetā. Un uh, mēs pastāvīgi uh, pārskatām, pārstrādājam budžetu, un es vispār nezinu, kā tas viss beigsies. Un man ir viens jautājums. Kādas manevrēšanas iespējas mums vispār vēl pastāv šiem četriem? četriem gadiem. Nu, ja būtu tikai pēdējais gads palicis DFS, tad jau mēs kaut kādu risinājumu rastu, bet ko darīt turpmākos četrus gadus? Ņemot vērā, ka viena krīze seko otrai, nu kādas vispār ir mūsu iespējas? Lūdzu, un tagad atbilde. Merci. With regard to... Paldies. Attiecībā uz jautājumu, kas tika uzdots par maksājumu apropriācijām virs griestiem, komisija vienmēr ir pievienojusies parlamentu juridiskai analīzei tik lielā mērā, cik eh, tika sacīts, ka eh, budžetā var paredzēt eh, maksājums virs noteiktiem griestiem, tāpat kā saistības. Sarunās, kas mums līdz šim ir bijušas, apstākļi ir ļāvuši padomē un parlamentam eh, pieturēties pie atšķirīgiem viedokļiem un dzīvot ar divām atšķirīgām izpratnēm par atlikušajām rezervēm. Padomē uzskatot, ka rezerves ir mazākas, parlaments eh, domā tikmēr, ka rezerves ir lielāks. Šī iespēja paliek, kamēr vien mums pietiek eh, rezerves eh, zem noteiktiem griestiem un katrs dzīvo ar savu interpretāciju. Tad, kad mēs nonākam grūtākos apstākļos, tad tik tiešām varētu būt nepieciešama situācija, kurā padomēji un parlamentam nāksies, teiksim tā, cīnīties par eh, to, kura interpretācija ir pareizā, un, un tāpēc varam ierosināt arī pārskatīšanas procedūrā precizēt tekstu. Tomēr e, juridiskā teksta grozīšanai vajadzīga vienprātība un parlamenta piekrišana, un tur e, tas ir augsts šķērslis, kas jāpārvar. Un par to vajadzētu rūpīgi padomāt, vai tas ir nepieciešams. Tas ir grūti izdarāms, bet e, nav neiespējami censties panākt teksta skaidrošanu vienā vai citā veidā caur pārskatīšanas procedūru. Kas attiecas uz to, kas vēl ir pieejams eh, elastības instrumentā? Nu, to nevar tik vienkārši skaitliski atbildēt. Tas no vienas puses ir atkarīgs no tā, cik lielā mērā dažādi elastības instrumenti tiks mobilizēti tuvākajos gados no budžeta iestādes puses. Uh, esmu parādījis, kas katru gadu ir pieejams. Un Flex uh, rez, sāks no sākuma 2017. gadā, 500 miljonu gadā, nav daudz, bet tomēr, kas attiec uz rezervēm, joprojām neliels rezervs ir pieejams, bet nu, tas atkarīgs no tā, jums balsojot par nākamo budžetu, eh, vai jūs atstājat rezervus zem noteiktiem grieztiem jo tas eh, samazina arī saistībām rezerves. Eh. Tad eh, nu, atkarīgs no jūsu lēmuma, vai jūs atstājat rezerves vai nē, un tas, ko jūs neizmantojat, to var izmantot elastīguma instrumentā. Tā kā tas nav tāds neatkarīgs skaitlis, tas ir atkarīgs no jūsu lēmumiem. Paldies! Jā, mēs varējām pilnībā izmantot šo uh, elastības rezervi 2016. gadam jau netika izmantots 14. Uh, un 15. gadā. Fernandes kungs. Uh, jā, nu, š, manuprāt, šī situācija ir pilnīgi skaidra arī padomē, jo nav jēgas runāt par elastību un pēc tam teikt, ka tas viss ir budžeti ietvaros. Ja mēs runājam par elastību un elastības instrumentiem, tad tas nozīmē, ka tie ir ārpus budžeta jo pretējā gadījumā mums tie vispār nebūtu nepieciešami un, un nebūtu arī šāds nosaukums tiem jādod elastības instrumenti. Padome saprot gan šos argumentus, gan garu un, un šāda ir pareizā interpretācija. Un mē, mums viņiem jāsaka vienkārši interpretējiet to visu pareizi. Uh, jo viņi ir uzņēmušies arī šādas saistības. Jo nav jēgas teikt, ka mēs piekrītam, ka saistības pārsniedz budžeta apjomu, bet uh, rezultāti ietva, iekļaujas budžeta uh, apjomā. Nu, tā ir ļoti nekonsekventa pieeja, un mums ir jāsaka padomē, ka viņiem ir jābūt konsekventiem, mums viņiem jāpalīdz būt konsekventiem, un viņiem jāskaidro, uh, kāds ir uh, šīs uh, juridiskā dienesta atzinums, un viņiem jau tas viss ir zināms, un viņa apzinās, ka Viņi ir apstiprinājuši eh, šos 960 miljārdus saistību, 908 miljārdus maksājumu un uh, pretējā gadījumā tad uh, nu, šīs nesamaksātās summas tikai pieaugs priekšsēdētājs. Jāatcerās, ka 2013. Uh, 13. gada uh, decembrī 220 miljārdi bija nesamaksātie rēķini un vēl bija 53 miljārdi, kas arī nebija paredzēti 2014.20. gada ietvaros. Tagad vārds Albrikt kungam. Es to saprotu. Bet politiski runājot, es saprotu, ka Fernandeša kungs daudz labāk or eh, orientēs šajā jautājumā nekā es. Ko nozīmē vienoties par to, ka neesam vienojušies? Ko tas finansiāli nozīmē? Run, runājot par eh, padomi un eh, parlamentu. Varbūt tas ir kaut kur sīkajās detaļās politisks komentārs. Tas ir tāds, kad kāds, vai es pareizi saprotu, ka mēs ceram, ka tas nebūs jāizmanto. Sagatavojam eh, bu budžetu un cerams, ka tiksim eh, cauri, jo tas nebūs jāizmanto. Tāda negatīvā pieeja budžetam. Tad mēs ceram, ka mēs nestrādāsim. Tā, tas nozīmē, ka ja mums no sākuma ir nepietiekami maksājumi, tad mēs liekam lielākas saistības nekā maksājums. Tas nozīmē, ka tiek izvirzīta cerība, ka mēs nestrādāsim pietiekam daudz. Tas tāds politisks komentārs. Labi, noslēgsim līdz ar to pirmo viedokļu apmaiņu. Rezultāti interesanti. Mums ir uh, viss uh, juridiskais pamats, kas nepieciešams tikai mūsu partneriem jāliek galdā nepieciešamā naudas summa. Nu, mēs pie tā atgriezīsimies. Pagājuši gadu mēs arī eh, labi sagatavojāmies eh, šo eh, nesamaksāto maksājumu problēmas risinājumam, bet tomēr bija nepieciešams vēl papildus trilogs, pirms tas viss tika izlēmts. Tagad pārējām pie nākamās daļas saskaņā ar DFS 15. pāntu atbalsta paredzēto kosmē Erasmus jauniešu nodarbinātības iniciatīva priekšfinansējums un došu vārdu uh, komisijas pārstāvjiem katram astoņas minūtes. Lūdzu, nepārsniedziet šo laiku un esiet lakoniski vispirms Kristofām Prūkungam, kurš runās par apvārsni 2020. Paldies, centīšos runāt īsi. Runājot par apvārsni 2020, jūs noteikti atcerēsieties, ka diskusijās par DFS tika nolēms 200 miljonus eiro pārvirzīt uz priekšu uz 2014. gadu. Tātad no 2018., 19. un 20. gada budžeta. Uh, Tas mums palīdzēja kompensēt uh, līdzekļu samazinājumu salīdzinājumu ar iepriekšējo pētniecības uh, finansējumu um, DFS um, uh, līdz 2013. gadam. Un uh, bija jā paredz uh, pasākumi, lai uh, finansētu uh, Mariju Kirī. Un, un Eiropas pētniecības padomas finansējumu. Un šajās programmās bija liels pieprasījums pēc līdzekļiem. Un uh, šeit bija ļoti liels budžets 2013. gada beigās. Eiropas pētniecības centrs ir nodrošinājis aptuveni 70 projektu finansējumu un Marijas Kirī pasākumi palīdzēja finansēt, tā skaitā rūpniecībā strādājošo Uh, darbinieku un uh, universitātes darbinieku mobilitāti. Tagad mūsu rīcība 14. un 15. gadam ir 19,1 miljārds, 13,9 miljārdi ir eh, lai īstenotu piedāvājumu projektu konkursus un 5,2 miljārdi, lai finansētu kopīgos pasākumus, publiskās privātās partnerības, un šeit ir arī administratīvie izdevumi finansēti. Tālāk eh, pirmie divi īstenošanas gadi ir eh, izsludināti 158 um, ehm, projektu konkursi. Mēs esam saņēmuši 45 tūkstošus priekšlikumu un uh, ir finansēti 6546 projekti un tātad 13% no piedāvātiem projektiem ir saņēmuši finansējumu. 33 no uh, piedāvātiem projektiem ir atzīti um, par uh, pozitīviem un saņēmuši finansējumu ir uh, apmēram katrs trešais no šiem iesniegtiem projektiem. Apvārsnī 2020 mums nav bijis grūti izmantot 100% piešķirtā budžeta gan attiecībā uz saistībām, gan uz maksājumiem, un mēs esam diezgan optimistiski noskaņoti arī šogad attiecībā uz iespējām pilnībā izmantot pieejamo budžetu. Tagad ir um, nobalstots 16. gada budžets un mūsu prognoze 16. 17. gadam, protams, neapsteidzot 17. gada budžeta pieņemšanu, mēs prognozējam apvārsnim 2020 kopējo finansējumu 20,5 miljārdu eiro, 14 miljārdi tiks uh, izmantoti projektu konkursu ietvaros un uh, Eh, citos pasākumos, kopīgos uzņēmumos, publiskās privātās partnerībās, finanšu instrumentos un administratīvos izdevumos tiks iztērēt 6,5 miljārdi eiro. Drīz jūs Uh, saņemsiet ekspostu izvērtējuma galīgos rezultātus attiecībā uz pētniecības uh, septīto pamatu programmu. Tas ir paredzēts uh, nākamā gada janvārī un būs pieejams vairāk informācijas par pētniecības pamatu programmu reālo ietekmi uz prioritāšu izpildi un ietekmi uz pilsoņiem. 2020, uh, uh, uh, apvārsnes 2020 vidusposma pārskatu paredzēts pabeigt līdz 2017. gada beigām. Protams, diemžēl tas nav saskaņots ar DFS vidusposma pārskatu. Paldies par jūsu uzmanību. Priekšsēdētājs, paldies. Prūtkungs, ka jūs ievērojāt uzstāšanās laiku. Tagad ir vārds Kristīnai Šrēberei par kosme programmu. Pour 8 minūtes. No, I pressed the wrong button, I'm sorry. Um, very briefly and... Pavisam īsi pārskats par izpildes progresu. 2004. gadā mums bija 100%, 100 uh, finanšu instrumentam un uzskatām, ka e, līdz gada beigām būs 100% izpilde. Kas attiec uz finanšu instrumentu e, uzaicinājumu iesniegt e, priekšlikums, tik izsudināt un vēlos il ilustrēt Enterprise Europe Network un Erasmus jauniem uzņēmējiem kosme regula paredz e, izvērtēšanu vidējā termiņā e, šīm programmām. Vispirms attiecībā uz Enterprise Europe Network. 2015. gadā sākas jauns septiņgada periods. Mums ir divi uzaicinājumi iesniegt e, priešlikumus izmantojam pamatnolīgums eh, partnerībai, kas ir pamat, eh, pamats piešķirumu izsniegšanai. 94 konsorcija eh, bija izvēlēti divos uzaicinājumos 2014. gadā, iesaistot 559 organizācijas. Tur, tāpat arī Turcija, Albānija, Serbija un vēl vairākas kandidātu valstis. Um, šī programma attiecas uz 15 eh, un 16 gadu. Šeit vienmēr maksimums uh, no Eiropas Savienības finansē, līdzfinansējums 60%. 14. 15. gadā runa ir par aptuveni 100 miljoniem eiro. Šis uh, budžets būs pilnībā piešķirts sa saistībās līdz šī gada beigām. Pirm, no izvērtēšanas viedokļa uh, vi, pirmā uzaicinājuma viss ir e, jau piešķirts, otrajā mēs esam izvēlējušies konsorcijas un parakstīšanas process turpinās. Mums ir četri priekšlikumi vēl atlikuši, jo skartās valsts Armēnija un Ukraina nav e, vēl e, parakstījuši kosme vienošanos. Mēs gaidām ratifikāciju. Pārēj tālāk uz Erasmus jauniem uzņēmējiem Uzaicinājums iesniegt priekšlikums ir, no, nu, tiek izsludināts katru gadu, slēdzot eh, piešķīrumu līgums uz 24 mēnešiem. Šeit ir svarīgi atzīmēt to, ko parlaments jau labi zina, ka mums ir ļoti daudz labu projektu, kurus nevaram finansēt eh, finansējuma trūkuma dēļ. 2014. gada uzaicinājumos 7. ciklā mums bija 111 priekšlikumi iesniegti, Tik izvēlēt 15 projektu, ies, iesaistot 111 organizācijas no visām 28 kosme valstīm. 40 projekti bija 14 miljonu apmēram, kurus mēs nevarējām finansēt eh, nepietiekam budžeta dēļ. 2015. gada uzaicinājumā mums bija 105 priekšlikumi iesniegti, 17 projekti tika izvēlēti, uh, iesaistot 130 organizācijas no visas Eiropas uh, Savienības. Attiecībā uz budžetu 5,5 miljoni 14. gadā, 7,8 miljoni 15. gadam, izmantojot arī elastīgu kosmēta darba programmas ietvaros un ceram, ka 8,7 miljoni būs 2016. gadam. Pārēj tālāk pie finanšu instrumentiem. Jūs zināt, ka 60% no kopējā budžeta ir atvēlēt diviem finanšu instrumentiem, kas ir izveidot uh, kosmē ietvaros uh, aizdevuma garantijas instruments un uh, kapitāla instruments. Tātad 2015. gadam ir līdzīga situācija kā 14. gadam saistībās 175 miljoni. Tur ir no EFTA un eh, citām eh, valstīm. Tātad saistības eh, palielināsies līdz gada beigām par 8,8 miljoniem, un tas ir rezultāts no DEC 31 pārnes, kur nesen apstiprināja budžeta iestādi, un es vēlos izteikt lielu pateicību Eiropas parlamenta budžeta komitejai, kas apstiprināja šo pārnesumu no kopējās eh, summas, kas piešķirtas 14-15 gadam, 40 miljoni tika izmantota, lai palielinātu saistības eh, aizdevuma garantijas instrumentam kosmē ietvaros. Tas ļaus izsniegt papildus aizdevumus vismaz 800 miljonu apmērā visā Eiropā MVU. Un 12 tūkstoši MVU Eiropā varēs piekļūt šim finansējumam kas tālāk attiec konkrēt uz aizdevuma garantijas instrumenta e, īstenošana. 2016. E, gadam pieejamais finansējums, līdzīgi kā 15. gadā, nebūs pietiekams, lai sektu milzīgo pieprasījumu pēc tā. Uz novembra beigām EF, kas ir īstenotājs, jau parakstījis ir 24 garantiju līgums 14 valstīs ar finanšu starpnieku iestādēm par 263 miljoniem. Saskaņā ar šiem līgumiem kopējais finansējums veido 5 miljardus, kas būs pieejams vairāk kā 180 tūkstošiem MVU tuvāko 2-3 gadu laikā. Un mums ir arī 16 e, gadam ir vismaz 30 e, pieprasījumi jau iesniegti. Ņemot vērā šo milzīgo sekmīgo darbību un pieprasījumu 15. un 16. gadam garantijas, eh, kas tiek sniegts no ESIF eh, kā daļa no Junker plāna, tas ļauj turpināt eh, parakstīt garantiju vienošanos un daudz agrāk ļaut piekļūt MVU šim finansēm, nekā tas būtu bijis iespējams no kosmē ar laiku kosme pārņems šos FC garantijas tad, kad būs pieejams finansējums. Tā rezultātā LGF eh, budžeta piešķīruma 2014-2020 gadam būs galvenokārt izmantota, lai eh, sektu FC veiktos maksājumus perioda sākumā. Tālāk par kapitāla instrumentu izaugsmēju EFG Šeit es vēlos uzsvērt, ka salīdzinot ar aizdevumu garantiju instrumentu, kapitāla eh, iz, izaugsmēji instruments eh, ir sarežģītāk īstenojams, ilgāk laiks vajadzīgs ir eh, no parakstīšanas līdz īstenošanai, jo ir ieska, iesaistīti daudz investoru, tas skaitā privāti. EF aktīvi darbojās šajā procesā, septiņas darbības jau ir veikts, 86 miljonu apmērā, kuras e, CF jau ir apstiprinājušas valdē. Un vēl sešas darbības aptuveni 90 miljonu apmērā šobrīd tiek padziļināti pētītas. Līdz ar to tiek uzskatīts, ka šo instrumentu īstenošana tikai vērsīsies plašumā un 16. E, gada sākumā uzņems normālo darbības apjomu. Paldies! Paldies! Tagad es dodu vārdu Arturo Cavallero Basedas, kurš stāstīs par Erasmus. Paldies, priekšsēdētāji. Es runāšu par Erasmus, jauno programmu, kas eh, aizstās eh, vairākas eh, mūsu ģenerāldirektorāta programmas. Tā tas ir programma, lai apmācītu jauniešus Tur jau ir iekļauta vienkāršošana, eh, lai sektu maksājums un eh, dažādas izmaksas. Eh, zem Erasmus zīmes tiek apvienots vairākas programmas un pirmo reizi arī sportu. Tas tiešā veidā sniedz atbalstu 65% apmērā no kopējā budžeta. Uh, un projekti, kas saistīti ar izglītību un darbu, lai cīnītos ar priekšlaicīgu skolas pamešanu un um, veicināt jauniešu mobilitāti darbā. Šeit jūs redzat uh, relatīvo svērumu Eh, kā to paredz eh, budžeta tiesiskais pamats. Šeit ir eh, procentuālais sadalījums par dažādiem sadaļām un instrumentiem mūsu budžetā. Par pārvaldības modeli vai vadības modeli mūsu programmai. Tas ir sajaukums no dažādiem režīmiem. Mēs esam centušies saglabāt eh, divus labākos veidus - netiešā vadība caur nacionālajām aģentūrām, veidi, kas veido 75% no budžeta, eh, tāds hibrīda eh, režīms, mūsu darbinieki cieši sadarbojas ar komandām uz vietām un dalību valstīs. Tas nozīmē, ka mēs rīkojamies uz vietas lokāli, Tas nodrošina augstā kvalitāte un subsidiaritāte, bet arī centrāla, kā tiešā vadība, lai nodrošinātu vispārēju konsekvenci programmas īstenošanā. Otrs e, vadības veids ir tiešā vadība, e, kuru veicam e, caur mūsu izpildu aģentūru EACA sarežģītākām darbībām, kas veido 19%, un EIF attiecībā uz studenta aizdevuma instrumenti. Un mazāka daļa uh, uh, tiek vadīta uh, tieši no Eiropas komisijas puses DG EAC un DG Ample. Jāsaka, izpildu budžetām ir lieliska, tabulās jūs to varat redzēt skaitliski. Uh, Neskatoties uz daudzām sākotnējām problēmām, jūs varat eh, redzēt, ka saistības 100% un apropriācijas maksājumos ir gandrīz 100%. Un šogad mēs esam vēl tālāk gājuši 1,08 eh, saistībās, 1,07 maksājumos. Tas ir eh, labāk nekā 14. gadā. Pavisam īsi par maksājumu apropriācijām. Tik tiešām pēdējos gados uh, ir bijušas bažas. Ļoti ierobežot sākotnējās maksājuma apropriācijas. Saņēmām papildus 138 miljonus decembrī 14. gadā ar budžeta grozījumiem un tikām galā ar saistībām 2015. gads arī bija sarežģīts gads, ir bijis e, neapmaksāto rēķinu dēļ, kas ir uzkrājušies, saņēmām papildus 170 miljonus, kas joprojām ir e, šobrīd tiek izpildīti 16. gadam. Ceram atgriezties normālā darbības režīmā Uz pirmais gads atkal pēc pārtraukuma, kad maksājuma apropriācijas būs lielāks nekā saistību apropriācijas. Kas attiecas uz frontloading šo kapitāla pārcelšanu uz periodu sākumu, tas viss tik pilnībā izmantots. Um, apmācību budžetā, it īpaši prakses aktivitātēm sadalījums bija viena trešdaļa augstākai izglītībai un divas trešdaļas eh, eh, praksei. Tad par rezultātiem šī programma ļauj mums eh, lielu ietekmi atstāt. Mums jau astoņi uzaicinājumi iesniegt priekšlikums publicēti, atlasīti vairāk kā 18 tūkstoši projekti piedalījušies e, gandrīz miljons e, dalībnieku, 70 tūkstošu organizāciju. Vidējais termiņš projektējiem ir no 18 mēnešiem līdz 2 gadiem. Erasmus Plus ir tāda programma, kas tik tiešām e, spēj sniegt pievienoto vērtību Eiropas Savienībai daži piemēri, pozitīvi ietekmi mobilitātei uz nodarbinātību. Erasmus palielina nodarbinātības priekšrocības e, tiem, kas nav mobīli par 45%. Bezdarba likmes e, Erasmus studentiem 23% zemāk nekā tiem, kas nav mobīli. E, mēs uh, jau esam 3 eh, miljonus sasnieguši uz 2015. gadu, plānoti 4 miljoni līdz 2020. Ir ļoti liels eh, pieprasījums un augsta apgūšanas eh, spēja. 1 miljārds eiro nozīmē 500 tūkstošu mobilitātes vairāk. Pēdējais ir par profilu. Sākums eh, bija sarežģīts mūsu budžetā. Tas uh, radīja dažus sarežģījumus. Programmas sākumā bija arī vilšanās. Piepra saņēmām aizvien vairāk pieprasījumus. Tikām ar to galām. Un 2016. gadam atkal redzēsim izaugsmi un ar to plānojam noslēgt uh, programmu sekmīgā veidā. Tāpat kā esam to darījuši arī iepriekš. Paldies! Merci, c'est vrai qu'Erasmus. Jā, patiešām Erasmus ir eh, viena no Eiropas Savienības pārnacionālām emblēmām, tām ir liels nākotnes potenciāls un Adriāna Sukova Toseva eh, mums stāstīs par jauniešu nodarbinātības iniciatīvu. Paldies! Es gribēju īsumā atgādināt, ka šī jauniešu iniciatīva, tai ir atvēlēta 6,4 miljārdi eiro, lai varētu labāk vērsties pret jauniešu bezdarbu tajos reģionos, kur 12. gadā bezdarba līmenis jauniešu vidū bija um, pār 25%. Mēs izmantojam e, Eiropas sociālā fonda regulu un e, citu juridisko pamatu. Un ir plānot 34 programmas 20 dalībvalstīm, kam ir tiesības uz tām pieteikties 2014. un 2015. gadā jāsaka, uz, tātad uz plānošanas gada sākumu bija pārcelt šīs iniciatīvas un šogad ir 6,4 miljārdi eiro. Jāsaka, ka maksājumi 14. gadā bija 100% apmērā, un 2015. gadā mēs sasniedzām līdz novembra beigām 96,43% un īstenošana 2015. gadā ņemot vērā sākotnējo finansēšanu ir bijusi pārsvarā izmantota un viens miljards tika izmaksāts dalību valstīm 14. un 15. gadā, lai šo iniciatīvu varētu īstenot pēc iespējas ātrāk. Un mēs 15. gada pavasarī um, dalību valstīm pārskatījām 883 miljonus. Ja mēs runājam par vidusmūgu posma maksājumiem, ir ļoti ierobežots to skaits, ņemot vērā arī kopīgo administrēšanu un ir arī kategorija, kas ir paredzēta šai pārvaldes iestādēji. Un, ja mēs runājam par uh, iestāžu asignēšanu, tas ir dalību valstu ziņā un ir uh, tāda neatkarīga iestāde, kas uh, uh, informē komisiju un pēc tam var tātad saņemt prasību uz līdzekļu asignēšanu. Un, un tās iestādes, kas ir atbildīgas par iniciatīvas programmu ieviešanu, Eh, tagad to skaits ir jau sasniedzis piecas iestādes, eh, šeit jūs redzat vēl attālā četras. Ir joprojām 29 eh, programmas, par kurām neesam saņēmuši tātad nekādu prasību pēc finansējuma. Esam saņēmuši no Portugāles arī pieprasījumu 70 miljārdu eiro apmērā un 23,7 miljonus jau esam izmaksājuši, tātad 45,2 miljoni tiks izmaksāti turpmāko dienu laikā Grieķija Eh, ir paziņojusi, ka viņi eh, decembrī eh, nosūtīs prasību par 18 miljoniem eiro, un mēs varēsim izmaksāt arī šo summu. Ja mēs runājam par īstenošanu, 2014. gadā dalību valsts paziņoja ka ir uh, eh, 110 eh, tūkstoši bezdarbnieku, 27 tūkstoši bija neaktīvi, viņi nepiedalījās programmā un 13 tūkstoši piedalījās programmās, 8,5 tūkstoši saņēma darba piedāvājumu vai varēja turpināt uh, apmācību vai izglītību pēc šīs iniciatīvas izmantošanas un 1,3 miljārdu eiro tika uh, investēti dalību valstīs uh, šī gada aprīlī, lai varētu jauniešu nodarbinātības iniciatīvu īstenot. Jāsaka, ka dalību valstu mm, uh, finansējuma apgūšana patiešām ir uh, gausa, mēs neesam par to gandarīti, un jāsaka, ka mēs vēl neesam saņēmuši uh, pēdējos datus, bet 19. novembrī Itālijā. Mm, Mēs esam saņēmuši informāciju, ka 81% no budžeta jau ir asignēts dažādiem pasākumiem. 758 tūkstieši jauniešu ir reģistrēti elektroniskajā portālā. Viņi vēl nebija stājušies ne darba attiecībās, ne apmācības programmās piedalījās un 538 tūkstoši jaunieši jau ir piedalījušies dažādās programmās, ar viņiem ir tā tad jau uh, uzņemti sakari. Un viņi ir tā tad atlasīti kā iespējamie kandidāti, lai piedalītos programmās. Uh, 71% no reģistrētā jauniešu skaita. Tu 100 tūkstoši jau piedalījās dažādos uh, iniciatīvas um, pasākumos, un tas ir 81% pieaugums uh, no aprīļa mēneša. Un uh, galvenokārt līdzekļi tiek atvēlēti dažādu veidu apmācības programmām un arī uh, iekārtošanai darbā. Ir arī mikrofinansēšanas instruments uh, jauniešiem šīs schēmas ietvaros. Uh, Mums nav daudz informācijas par Spānijā notiekošo. Jāsaka, ka Spānija ir lielākā ieguvēja no šīs iniciatīvas, deviņ, vairāk kā 900 miljonus viņi saņem, un kopš novembra 168 tūkstoši jaunieši ir reģistrēti šajā jauniešu garantiju portālā, bet gribēju pastāstīt ka šī programma Spānijā tiks grozīta, un 3. decembrī mēs arī saņēmām priekšlikumu grozīt eh, šo operacionālo programmu, par ko mēs tagad pētām. Francija arī ir viena no aktīvākajām um, iniciatīvas izmantotājām, un eh, kopš oktobra vidus eh, tātad esam apkopojuši datus. 77% um, no budžeta jau tika piesaistīti eh, dažādām programmām, un uh, 80% no līdzekļiem ir asignēti reģionālā līmenī. Mēs uh, gaidām arī eh, sistēmas palaišanu. Šīm eh, programmām ir 32 tūkstoši jaunieši, kas jau piedalās šajā iniciatīvā. Un kas tiek no tā visa sagaidīts. Tātad mēs ceram, ka 21% būs um, darba līgums ilgāks par 6 mēnešiem, 19% uh, īsāks par 6 mēnešiem, 22% varēs uh, turpināt izglītības programmas uh, vai apmācību, 50% strādās subsidētu darbu un 33% joprojām meklēs darbu vietu. Es saņēmu vakardien arī informāciju no Portugāles un gribu teikt, ka nu, tur īstenošana likumdošana jau tagad ir pavirzījusies uz priekšlieliem soļiem un šo programmu mērķis ir panākt to, ka 33 tūkstoši cilvēku varēs piedalīties programmā un viņi varēs arī tātad labāk mēģināt atrast darbu, un 14 tūkstoši cilvēku jau ir guvuši labumu no šīs programmas, puse no tiem ir sievietes. Ir arī jaunieši ar īpašām vajadzībām, 100 no viņiem 300 ir migranti, un jauniešu iniciatīvas programma arī ļoti daudz uzmanības Portugālē pievērš profesionālai apmācībai, un 43 e, tūkstoši cilvēku pusi no tiem e, tā tad varēs e, iegūt profesionālu apmācību, un ļoti nu, liels skaits no viņiem jau ir apzināts. Es domāju, Itā, ka Itālija, Francija, Spānija un Portugāla ļoti labi ilustrē, ka šīs programmas e, īstenošana iet uz priekšu, un šī gada beigās mēs vēlamies saņemt arī e, pirmo programmas e, izvērtējumu, kas norisinās dalību valstu līmenī, un mēs tādā veidā arī labāk varēsim apzināt, kādā veidā šī, kā šīs programmas tiek precīzi izmantotas. Uh, un ņemot eh, vērā ziņojumus, tātad eh, pirmie tādi pamatīgākie izvērtējumi būs pieejami nākamā gada maijā, un mēs tātad arī apzināsim monitoringu komitejas. Komisijai ir arī eh, jāziņo par šīs programmas progresu nākamā gada oktobrī. Paldies! Sure. Paldies! Šo ziņojumu mēs gaidījām ar lielu interesi un tā uh, bija arī saruna procesa um, centrā, jo nebija pieejami līdzekļi 2017. gadam. Tagad vārds Tomakundzei. Paldies! priekšsēdētāji, paldies par visiem uh, šiem precizējumiem. Diemžēl jauniešu iniciatīva attīstības programmu nolikšu malā, bet attiecībā uz citām programmām, gan apvārsnes 2020, gan kosme, gan Erasmus, tās visas ir labi iedibinātas programmas atšķirībā no jauniešu iniciatīvas. Tātad, bet analīzē ir um, konverģējoši, norādot, ka visas šīs programmas ir bijušas tik veiksmīgas, ka pat pārsniedz mūsu budžeta iespējas jo, ja es saprotu, apvārsnīm 2020 tikai trešā daļa no par pozitīviem atzītajiem projektiem ir saņēmuši finansējumu. Tātad šie projekti ir tikuši validēti, bet finansējumu saņēmusi tikai viena trešā daļa. Attiecībā uz Erasmu situācija vēl sliktāka. un katreiz uh, praktiski 100% ir izma izmantots finansējums un, uh, nu jā, mums vajadzētu būt uh, sajūsmā par šādiem atzinumiem, bet, diemžēl, uh, budžets ir nepietiekams, lai apmierinātu pieprasījumu. Tas ir galvenais uh, secinājums, ko var izdarīt Nu, attiecībā uz Erasmus esmu pilnīgi pārliecināta, ka tas tā ir, jo man ir arī personiska pieredze. Tāpat maksājumi kavējas ļoti ievērojami. 4-5 mēneši studentiem ir ļoti ilgs laiks, uh, lai saņemtu beidzot savu stipendiju. Mums būtu jābūt ļoti priecīgiem, bet, diemžēl, mēs konstatējam, ka no budžeta viedokļa nespējam apmierināt šo uh, Uh, pieprasījumu. Un man ir arī jautājums par uh, apvārsni 2020, arī par jauniešu iniciatīvu. Tātad, ņemot vērā uh, padomas teikto, parlaments nekad nav vēlējies uh, samazināt uh, da, strateģisku investīciju fonda finansējumu. Mēs vēlētos pat, lai šis finansējums būtu lielāks, bet tāpat laikā mēs saskaramies ar to, ka tiek samazināts šis apvāršana 2020 budžets, kaut gan arī šī programma darbojas ļoti labi un ir nepieciešams papildus finansējums apvārsnim 2020. Kā mēs varētu šo pieprasījumu apmierināt DFS ietvaros. Tālāk par jauniešu iniciatīvu. Tā ir jauna programma, un tā, protams, ir nepieciešams laiks, lai tā varētu pilnībā izvērt savu darbību. Uh, tiek ieceltas uh, izpilda aģentūras un kontrole tiek veidota, bet Mm, nākas konstatēt paradoxālu situāciju. Visa šī programma tiek uh, izvērsta, pēdējais elementi tiek uh, izveidoti, um, tā skaitā šis uh, kontrols mehānisms, un tāpat laikā 2016. gadā tiek apturētas saistību apropriācijas. Vai jūsuprāt tas uh, neapturēs šīs uh, programmas darbību un vai nepastāv uh, risks, ka radīsies šaubas par šīs programmas turpmāko pastāvēšanu? Paldies, Albrecht kungs. <clears throat> Paldies. Tā tad jūs eh, minējāt arī eh, apvērsni 2020 un ESIF. Ja runājam par kosmi programmu, kā tā sasaucas ar uh, strateģisko investīciju fondu un uh, kāda tad ir šie jaunie uh, elastības instrumenti kosme? Vai ESIF tāds būtu? Vai jūs varat uh, sīkāk paskaidrot? Un par Erasmus vairāki aspekti. Uh, Viss izskatās ļoti skaisti, bet tad ir rakstīts, ka līdzekļi ir eh, nu, pārcelt uz vēlāku laiku to um, piešķiršanu. Kāpēc? Erasmus sakrā. Un vēl viens aspekts, vai tas attiec tikai uz Erasmus vai uz visiem komisijas paredzētajiem darbiem, tātad deficīta samazināšanas pasākumi DRM. Uh, Tātad sa samazināt priekšfinansējumu, uh, nos, noteikt uh, prioritātes uh, maksājumiem, vai šādi DRM principi tiks attiecināt uz visu, vai tiks samazināts priekšfinansējums. Nu, tā ir daļa no jūsu politikas, vai tā ir tikai tāda atkāpe? Un jautājums, kas neatiecas uz budžetu, bet ļoti, ļoti praktisks. Kādēļ nav tātad dalība valsts iecelts, kādēļ nav nosauktas šīs iestādes dal dalība valstīs? Nu, uh, Viņiem tas nav vajadzīgs, tas ir pārāk sarežģīti, un ja viņiem tas nav nepieciešams, eh, tad mums ir jāsaprot, vai programma vispār ir nepieciešama, cik tā ir jēgpilna. Varbūt tas ir naivs jautājums. Paldies. Merci. Paldies, un tagad vārds Mankas kungam. Ďakujem, pán predseda. Ja by som sa chcel vyjadriť k... Paldies. Par jauniešu iniciatīvu dažu vārdi. Tad, kad mēs trilogu laikā vedām sarunas, padome apgalvoja, ka 2016. gadam nebūs atvēlētas saistība apropriācijas šai iniciatīvai, bet galu galā mēs panācām to, ka dalību valstis decembrī pārvērtēs šo iniciatīvu, un ja vērtējums būs tā tad labvēlīgs, tad varētu pārdomāt arī par eh, finansējumu piešķiršanu. Jāsaka, ka manā valstī, kad projekta beigās vairs eh, mums eh, netika tika piešķirti līdzekļi, 86% eh, jauniešu varēja paturēt tomēr savu darbu vietu, un mēs par trešdaļu varējām samazināt bezdarbu. Jāsaka, ka ja nebūtu uh, tāda spiediena turpināt šo programmu 2016. gadā, varbūt šie jaunieši tomēr darbu zaudētu. Tādēļ uh, mums vajag to visu izvērtēt un saprast, vai projekts ir ļoti veiksmīgs vai netik veiksmīgs. Paldies, Muģī kundze. Thank you. Yes, uh... Paldies. Īstenībā, nu, mani jautājumi jau izskanēja tātad par apvārsni 2020 un kā ESIF ietekmē šīs programmas. Mums vajadzētu tātad uh, detalizētāk informāciju par to tālāk kosme programma tā tad uh, uzņēmumi ir ziņojuši, ka, piemēram, ir problēmas uh, pārējot no grantiem uz finanšu instrumentiem. Un, un ESIF un kāda ir šī. Um, Tā tad eh, līdzekļu savstarpējā papildināšana, tā tad, eh, nu, vai no ESIF var tur kaut ko vēl papildināt. Es nezinu, varbūt kaut ko nepareizi sapratu, saka runātāji. Paldies, un tagad es lūkšu eh, četrus direktorus sniegt atbildes uz uzdotiem jautājumiem, un gribu precizēt, ka Šrēvers kundze jādodas drīz prom. Bet uh, Vānas kundze vēlas uzdot vēl jautājumu. Mēs taču jāmāja. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir ļoti uh, detalizēti un kodolīgi jautājumi tātad par uh, pārvaldi Erasmus Plus un jauniešu nodarbinātības iniciatīvai. Ceturtajā attēlā jūs teicāt, ka uh, aģentūras netiešā veidā administrējot šīs programmas. Tātad jūs teicāt, ka tā ir tāda dalīta administrēšana, vai tas, tātad šī procedūra tiek izmantot tāpat kā attiecībā uz struktūru fondiem, izmantojot partneru attiecību principu, iesaistot pilsonisko saviedrību, sociālos partnerus un sabiedrību kopumā, plānojot šo programmu tālāk jauniešu nodarbinātības iniciatīvu iniciatīva, vai ir kaut kāda atgriezeniskā saikne vai sasaista ar Eiropas globalizācijas fondu, kas arī, um, nu, teiksim, finansē šādas programmas jauniešiem, uh, ņemot vērā to, ka varbūt, nu, viņus arī globalizācijas vilnis ir uh, vairāk skāris. Vai ir šeit tāda sasaista? Paldies. Conséquent, je donne la parole à monsieur. Un tagad vārds Prūtkungam lūdzu īsa atbilde. Eh, Tomā kundzes pirmais jautājums. Jā, eh, prezentācija apliecināja to, ka programma darbojas veiksmīgi un mēs eh, nevēlamies arī atgrūst potenciālos pieteikumu iesniedzējus. Šobrīd ir vēl pārāk agri spriest, uh, komisija vēl domā par uh, šo uh, tā, vidusposma pārskatu, un uh, es nevaru šobrīd prognozēt, kāds lēmums tiks pieņemts. Tālāk par ESIF. Jā, mūsu komisārs Moidaša kungs um, norādīja, ka tika pieņemts ESIF. Um, projekts 3% no apvāršana 2020 tik novirzīt uz ESIF, un šī nauda nebūs pilnībā zudusi, jo ir iespējams finansēt arī pētnieciskus projektus ESIF ietveros ar citiem nosacījumiem, un tādēļ mums ir uzmanīgi jāseko tam, lai ESIF finansēto projektu ietveros būtu pārstāvēt arī pētniecības projekti.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 un uh, jauniešu programmu. Jāsaka, ka uh, kosme programma, pateicoties tā tad uh, šai sasaistāji ar EGF, var uh, pieņemt vairāk uh, tā tad riskantāks programmas. Uh, un, protams, mēs varam arī uh, zaudēt izmaksas pie, 50% no uh, prognozētajām izmaksām, tātad tiek uh, sektas dalītā veidā. Un Ņemot vērā šo programmu raksturu, eh, tad, kad programmas tiek īstenotas laiku pa laikam, un mēs domājam, ka uh, mums ir uh, ļoti augsts riska profils, mēs prognozējam augstus zaudējumus, un tas principā nav sasaistāms ar ESIF, uh, jo ESIF riski ir jāatmaksā, un kosmi garantijas tiek piešķirtas par brīvu, un jūs tā tad nedomājat, uh, runājot par ESIF, ka visas garantijas tiek, tiks zaudētas īstenošanas laikā, līdz ar to uz ESIF mēs nevaram paļauties kā uz tādu, teiksim, riska absorpcijas buferi, bet bet eh, mēs arī nākotnē domājam tātad par šiem pārskaitījumiem, ko varēs eh, sekt ar ESIF riskiem. Eh, tos vajadzēs tātad atskaitīt no kosme budžeta un līdz 2020. gadam tā tāda varēs izmantot arī ESIF, finansējot kosme programmas un līdzekļi no ESIFA tiks izmantoti citu instrumentu uh, sekšanai, piemēram, MVU palīdzības sniegšanai. Paldies. Monsieur Caballero Bacedas pour Erasmus. Paldies, uh, Caballero Bacedas kungs par Erasmus. Albrika kungs, gribu jums paziņot labas uh, ziņas. Sastajā attēlā mēs redzējām tātad uh, trūkumu runājot par uh, līdzēkļu, par uh, apropriācijām un tātad, ka, cik daudz mums vajadzēja finansēt un cik mēs reāli varējām finansēt. 138 miljoni bija, tātad 200 miljoni pietrūka un līdz ar to visus, visas programmas nevarējām finansēt, visu nevarējām nomaksāt. Un otrs jautājums eh, par šīm deficīta samazināšanas pasākumiem. šī procedūra tiek izmantota, lai mēģinātu tā tad mazināt arī šo starpību starp nepieciešamo un iespējamo, starp uh, uh saistībām un maksājumiem. Un mēs te runājam par globālajiem transferiem un uh, budžeta grozījumiem. Uh, Dažreiz mēs samazinām priekšfinansējumu apmērus, mēs mēģinām tātad sākumā finansēt uh, neatliekamākas prioritātes. Nu, tā mēs darām. Paldies. Merci, monsieur. Paldies. Sukova Toševa kundze par jauniešu nodarbinātības iniciatīvu. Paldies par jūsu jautājumiem. Man, means that, uh, being implemented. Es gribu teikt, ka uh, projekti tiek īstenoti līdzīgi kā struktūra fondu uh, līdzekļi, un no 2017. 2018. gadā dalība valsts joprojām varēs izmantot līdzekļus, kas atvēlē 2014. 2015. gadā, jo ir M plus 3. Uh, norma jāizmanto un nebija papildus saistība apropriācija, jo mēs ļoti uzmanīgi uh, izvērtējām instrumenta nākotni. Tā bija jauna programma, mums tātad vajadzēja raudzīties, kas vispār notiks tālāk un uh, vai mēs sasniegsim noteiktos mērķus, ja mēs runājam par iestādēm. Par atbildīgajām iestādēm, nu, tas attiec uz visām uh, kopīgas pārvaldības programmām. Uh, no 800 programmām uh, tātad mums izdevās uh, izvēlēties tikai 30 šīs atbildīgās iestādes. Uh, bet eh, galvenā problēma ir IT sistēma izstrāde, eh, kas eh, ļauj apkopot datus par īstenošanas gaitu. Mēs nospraudām jaunus rādītājus, dažādus mērķus, un tie attiecas uz programmām, aktivitātēm, projektiem. Protams, dalību valstīm tas rada zināmas problēmas. Un tā tad ir, mm, viņiem, dalībvalstīm ir bijis grūtības arī par to komisijai. Un jāsaka, ka pirmajā nākamā gada ceturksnī mēs uh, saņemsim vairāk informācijas, dalībvalsts šādas saistības ir uzņēmušās. Un ja runājam par sasaist ar Eiropas globalizācijas fondu, uh, Ja kāds vēlas uh, piedalīties projektā, ņemot vērā arī uh, restruktūrizāciju, uh, tiek izpētīta attiecīgā prasība, lai varētu konstatēt, ka šeit nav nekāda pārklāšanās iespējama, un globalizācijas fonda, uh, fonds tiek citreiz arī izmantots, uh, lai palīdzētu cilvēkiem, bet nu jārunā, ka. Uh, jauniešu iniciatīvas un EGF budžeti nav salīdzināmi, bet nu, galvenais ir izvairīties no pārklāšanās. Paldies! Merci, madame! Nous allons passer. Paldies! Tagad pārējām pie trešās daļas šai diskusijā, proti parunāsim par maksājumiem un došu vārdu budžeta ģenerāla direkcijas pārstāvim. Paldies! Mēs gribējām jums pastāstīt aktuālāko informāciju par maksājumu apropriāciju īstenošanu salīdzinājumā ar septembra mēneša pirmajām dienām. Es pastāstīšu par 15. 16. gada prognozēm attiecībā uz nenomaksātajām saistībām resta likidē, eh, kā to sauc eh, budžeta žargonā jeb RAL. Un jāsaka, ka Eh, runājot par DFS, mēs esam uzmanīgi izpētījuši visus izdevumus un gribētu arī uzsvērt, kā mēs varētu šo grafiku interpretēt. Šeit ir divas līnijas, tā tad zaļi punktiņi un tad nepārtraukta oranža līnija. Zaļā līnija ir kohēzijas politika 1B kategorija un oranžā nepārtrauktā līnija attiecas uz lauksaimniecību un lauku reģionu attīstība. 2014. gadā līdzekļi pazeminās, 15. gadā, 16. gadā atkal šī līkne iet uz augšu. Tas ir saistīts ar tā saukto eh, saistību daļas pārprogrammēšanu, kas sākumā tika paredzēti 2014. gadā, bet ņemot vērā kavēšanos eh, jaunu programmu īstenošanā, šīs saistības no 14. gada tika pārnestas uz 15. un daļēji arī uz 16. gadu. Tātad eh, ir tāda eh, mākslīga nenomaksāto saistību eh, pazemināšanās, kas turpmāko divu gadu laikā paaugstinās. Jāsaka, ka tas ir visai loģisks solis, ņemot vērā, ka uh, jaunu saistības tiek paredzēts katru gadu, īstenošana uh, norisinās gausāk nekā plānots, un pirmo gadu laikā ir uh, šie avans maksājumi, un pēc tam ir uh, šādi graph... pagaidu maksājumi un arī tālākie maksājumi. Jūs redzat arī grafiku par uh, citām budžeta kategorijām. Tātad šie punktiņi mm, pašā augšā, attēla augšā, tā ir 1A kategorija. Mēs redzam, ka nenomaksātās saistības pieauga. Un pēc tam šī līnija 15. gadā un 16. gadā eh, tiek stabilizēta. Tas notika pateicoties budžeta sarunām 15. un 16. gadam, un jāsaka, ka tika pieņemts arī lēmums par maksājumu līmeni, it īpaši 16. gada budžetā. Un jāsaka, ka mm, saistības tika uh, nokārtotas straujāk, līdz ar to 16. gads jau izskatās daudz saulaināks nekā, piemēram, 14. paredzēts arī uzlabojums 16. gadā, runājot par ārpolitiku, 4. kategorijā. Tā ir šī eh, pārtrauktā līnija vidū. Ir prognozēts paaugstinājums 14. Eh, 15. gadā, bet 2016. gadā samazinās eh, ar RAL, jeb nenomaksātās, nenokārtātās saistības ceturtajā eh, kategorijā. Es domāju, nu ņemot vērā pašreizējos apstākļus, eh, tas ir jāvērtē ļoti labvēlīgi. Un tālāk pašā apakšā ir šī zilā nepārtrauktā līnija. Tie ir trešās kategorijas saistību rādītāji mēs redzam, ka šī līnija, nu tā teju, teju nedaudz iet uz augšu, pateicoties arī tam, ka paaugstinājās uh, izdevumu apjoms, lai varētu labāk reaģēt uz bēgļu krīzi. Un jāsaka, ka saistības tika asignēts nekavējoties, nu maksājumu ziņā tas notiek lēnāk. Un ja mēs runājam par 15. 16. gada budžetu, ar to ir tātad gana, lai sēktu šos tēriņus. Ja mēs runājam par nākamo attēlu, kas tagad, eh, nu, novembra beigās ir noticis. Protams, 15. Eh, gadā vēl vesels mēnesis ir jānodzīvo, bet līdz novembra beigām mēs redzam, ka 6,7 miljārdi par Tad par 6,7 miljardiem vairāk līdzekļu ir nomaksāts salīdzinājumā ar to pašu dienu, to pašu laiku posmu pagājušā gadā, un 11 miljardi vēl ir jānomaksā decembrī. Tas attiecas uz 8% no budžeta kopīgā apjoma, un e, mēs jau esam informēti, ka decembrī sevišķi runājot par kohēzijas politiku un citām programmām, mēs um, esam pieredzējuši šādu maksājumu prasību paaugstināšanos. Um, kas ir jānomaksā mēneša laikā un gada laikā, redzot šo sadalījumu, Eh, tas viss norisinās pēc ierastā modaļa, kad, eh, piemēram, ir eh, liela maksājuma apjoma notikuši Eiropas lauksaimniecības garantija fondā, un tālāk ir atsevišķi mēneši, kad īstenošana norisinās lielākos apjomos un ātrāk, un citos atkal lēnāk, bet, nu, principā, attiecīgi nospraustajai programmai. Tālāk, ja mēs runājam par uh, nomaksātiem procentiem, um, jo, piemēram, uh, tēriņi netika sekti laicīgi, ņemot vērā arī līgumiskās saistības un um, administrēšanu. Un tā tad automātiski ir jāmaksā procenti, un uh, tie, kam šī nauda pienāks, tā tad var saņemt uh, procentus kā kompensācijas. Uh, Ko mēs vērojam novembra beigās? Nomaksāto procentu līmenis ir nedaudz augstāks nekā eh, tajā pašā laika posmā pagājušā gadā. 2,6 miljoni tika izmaksāti novembra beigās, salīdzinām ar 2 miljoniem pagājušā gadā. Tā tad es varu teikt, ka joprojām trūksta maksājumu, bet tā pamatīgāk ar to iepazīstoties, var saprast, ka nu nemaz nav pārāk liela pamata uztraukumam, jo daudzi maksājumi tika nokārtoti 15. gada sākumā, ņemot vērā kavēšanos 14. gadā. Tātad maksājumi tika nokārtoti mm, lielā skaitā šogad. Un līdz ar to eh, gada otrajā pusē mēs redzam, ka procenti ir mazāk, ir mazāk procenti izmaksāts šajās, eh, teiksim, soda naudās. No septembra līdz novembrim mēs runājam par apmēram 200 eh, tūkstošiem eiro procentos un pagājušajā gadu salīdzinājumā novembrī eh, šī summa bija četreiz augstāka. Domāju, mēs atrodamies uz eh, tāda normāla īstenošanas ceļa, jo tempi ir patiešām uzlabojušies. Tagad uh, par nesamaksāto rēķinu apjomu 1B kategorijā, arī vecajām programmām kas ir sakrājušās, rēķini ir sakrājušies, un jūs šajā attēlā varat redzēt, ka ar gada sākumu uh, nenomaksātie rēķini, to skaits ir samazinājies, un eh, decembrī mēs varam prognozēt, ka atkal tiks izmantots tas pats modelis, ka būs ļoti daudz eh, tātad prasību nomaksāt rēķinus pēdējo desmit eh, gada dienu laikā, un galu galā mēs noslēgsim gadu ar uh, apmēram 17 eh, miljārdiem vēl nenomaksātu eh, rēķinu. Jā, nu tā ir liela summa, te nevar neko mēģināt izpušķot, bet 20 miljoni tā bija, 20 eh, miljārdi bija tā summa, kas bija nenokārtota pagājuši gadu, un ja mēs runājam par maksājumu plānu, uh, mēs jau mēģinājām cīnīties pret šādu milzīgu nenokārtotu rēķinu uh, apjomu un 2014. gada beigās tie bija 24 miljārdi, līdz ar to um, šogad ir prognozēti 17 miljārdi, tātad uh, te jau varam vērot uh, līkni ar tendenci uz leju. Un kādas ir prognozes 16. gadam? Runājot par nākamo gadu, esam pašpaļāvīgi, ka 2B kohēzijas pro programmas no 2013. un 2014. gada, ka tur visi līdzekļi tiks samaksāti, un 2016. gada beigās mēs lēšam, ka nenomaksāto rēķinu apjoms būs par diviem miljardiem, bet Protams, ir jādomā arī uh, par uh, tempa pātrināšanu, bet būs arī, protams, uh, jāveic kontrolas, un tas nedaudz arī varētu ietekmēt šo nepārauto rēķinu nomaksāšanu. Un, ja mēs runājam par maksājumu plānu, nu, mēs um, atrodamies uz pareizā ceļa, arī pateicoties budžeta uh, procedūras noslēgumam 2016. gadam. Līdz ar to mēs varam lēst, ka eh, ar um, maksājumu apropri, eh, apropriācijām mēs varēsim finansēt arī īpašos pasākumus Grieķijā, pārnesot maksājumus uz gadu pirmo pusi un uh, varēsim arī sekt eh, tos rēķinus, eh, kas tiks izstādīti par 2000, izrakstīti par 2016. un 2000, līdz 2020. gadu programmām. Uh, mēs varam uh, secināt, ka tā krīze, kas bija 2014. gada beigās, 15. gada sākumā, ir jau daļēji pārvarēta, un nu, šodien varam prognozēt, ka 2016. gadā mēs varēsim atgriezties pie uh, senās situācijas, kad varēs programmas īstenot bez kavēšanās. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies par uh, šiem precizējumiem, Preza kungs. Tagad vārds Albrecht kungam. Paldies, mūsu rīcībā nav pārāk daudz laika. Tādēļ tikai divi jautājumi. Tātad par uh, nokavēto maksājumu procentiem. Tātad šeit bija nulle, redzam, tātad nav šeit nekādas kavēšanās starp dalību valstīm un komisiju, bet ja mēs runājam par dalību valstīm un projektu īstenētojiem, jūs uh, rīcībā nav statistikas, eh, vai nu, nav šādu procentu maksājumu bijuši? Otrs jautājums eh, - 1B kategorija. Ļoti daudz sološi tas izklausās 2016. gada beigās tikai 2 miljārdu deficīts, bet nu kā jūs vēlties to panākt un kas notiks ar 17. 18. gadā? Uh, Ja 16. gadā tie būs 2 miljardi nenokārtot rēķinu, tad 17. un 18. gadā kas notiks? Nu, divi miljardi, tas ir eh, vecais parāds, bet eh, kā tad ar jaunajiem nenomaksātajiem rēķiniem? Nu, es nezinu un tātad prasības par finansējumu 90 3, 95% no sliekšņa vērtības, un kas notika ar pārējiem uh, 5%? Kāds tam visam ir saks? Paldies. Tomā kundze tagad. Oui, merci. Paldies. Nu, mēs varam tomēr priecāties, ka šīs procentu likmes par kavētiem maksājumiem samazinās, nu tas ir labi. Uh, bet uh, jūsu uh, optimistiskais skatījums un šie divi miljārdi, nu, uh, šie 20 miljārdi, kas bija paredzēti 2016. gadam, tagad šie 17 miljārdi, varbūt tas nav saistīts ar to, ka uh, sarunas par tematiskām programmām vienkārši aizkavējās, un līdz ar to šie vienkārši nav pieprasīti šie maksājumi, kā tas bija agrāk. Mankas kungs. Jā, len pol minūtī, pán predsedā, na to, čo povedala. Paldies, priekšsādētāji. Es gribēju tikai pavaicāt vai īstenošana patiešām norisinās pēc plāna. Un, ja viss notiks tā, kā plānots arī nākamgad, kā mēs 2016. gadā nomaksāsim nenomaksātos rēķinus? Paldies. Alors, monsieur Reza. Paldies, Rezes kungs. Réponse aux questions. Atbildot uz mūsu referentu un mākslas kungu jautājumiem, lūdzu. Uh, merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji, runājot par Olbrihta kunga uzdoto jautājumu. Tas tiesa, ka uh, par novēloto maksājumu uh, iekasējamiem procentiem tas attiecas uz tiešo administrēšanu, kad, piemēram, līgumi slēgt pat tiešo ar komisiju un uh, īstenošana notiek dalību valstīs vai to aģentūrās. Eh, regula ir spēkā un normas ir jāievēro, par tām visi esam vienojušies. Un komisija mēģināja 2014. un 2015. gadā Tā tad izvērtēt, eh, cik ātri šos maksājumus var nokārtot, jo, protams, šie procenti eh, nav tas pats labākais veids, eh, jo nav jau arī pietiekam daudz resursu, lai varētu atļauties šādu izšķērdību. Un, protams, arī šie procenti attieksi, ja tā tad tas tiktu attiecināts, šie procenti būtu jāmaksā arī par vēlīnu projektu īstenošanu, ja ir tādi kopi kopīgas administrācijas projekts, kopīgas pārvaldības projekts, nu tad uh, situācija būtu atšķirīga. Un komisija uh, īstenībā eh, šogad varēja ievērot visas kontraktuālās uh, saistības, un tas uh, tā tad ir pašreizējais optimistiskais scenārijs. Ja runājam par diviem miljardiem, kas tiks uzkrāti nenomaksātos rēķinos 13. un 14. gada programmās, eh, kohēzijas eh, projektu īstenošanai, kas ar tiem notiks 16. gada eh, gaitā prognozes ir tādas, ka Mēs uh, līdz 17. gadam uh, varēsim visus parādus nokārtot, bet tas ir, protams, atkarīgs, uh, cik daudz dalību valstu līdz tam brīdim sasniegs 95% slieksni. Un tad būs šis noslēgšanas process, kas prasa enerģiju, pūliņus un laiku, bet uh, tagad mēs varam paredzēt, ka būs iespējams uh, šos uh, nenokārtotos 5% sekt uh, nu, nākamo gadu laikā. Ja mēs runājam par uh, tādām uh, prognozēm tālākai nākotnēji, uh, mēs varam patiešām jau, nu, varbūt uh, skaidrāk uh, saredzēt to, kas gaidāms 16. gadā, un aplēses ir optimistiskas, bet, ja jūs gribat uh, tādu pārskatu par visu DFS attiecīgo periodu, tad nākamā gada pavasarī mēs sagatavosim tādu, ņemot vērā arī citus uh, elementus, piemēram, tehnisku pielāgošanu, kas ir uh, jāveic kohēzijas politikas jomā, ņemot vērā atšķirības uh, dalību valstīs, to izaugsmas rādītājos. Tātad dažas no dalību valstu aploksnēm varbūt nāksies šeit uh, pielāgot situācijai. Protams, statistika ir mūsu rīcībā un. Uh, komisija, tad, kad būs apkopojis visus rezultātus, varēs arī nāk klajā ar tādām uh, ilgāk termiņu prognozēm. Atbildot Tomā kundzei, vai mēs tagad atrodamies izdevīgākās pozīcijās, jo bija um, kavēšanās īstenojot kohēzijas programmas, kā arī citas, nu, var atbildēt apstiprinoši. Tā tad eh, viss norisinājā, tā tad, eh, ja viss norisinātos, eh, nu, tik ātri kā paredzēts sākotnēji, tad 16. gadā mēs varētu patiešām sastapties ar problēmām, bet joprojām ir 2 miljārdu rezerve maksājumos saskaņā ar parlamenta un komisijas interpretāciju un Un ja programmas tiktu sagatavotas un īstenotas ātrāk, arī pat tad būtu zināmas uh, manevriešanas iespējas. Atbildot Mankas kungam par uh, nenomaksātajām saistībām gada beigās, jeb RAL, 2015. gada beigās uh, šo saistību līmenis būs 217 miljārdi, divas trešdaļas Eh, ir ehm, paredzēts kohēzijas politikai, un 16. gada beigās tas palielināsies par 11 miljoniem, 11 miljardiem runātājs sevi izlabo, tātad 200-228 eh, miljardi 16. gada beigās. Uh, Un tā, tad, tā būs tā atšķirība starp saistībām, kas būs administrētas 16. gadam un starp maksājumu līmeni. Visi šie aprēķini ir uh, balstīti uz pieņēmumu, ka uh, tā tad šie saistību līmenis nemanīsies. Paldies! Paldies! Līdz ar to noslēdzas mūsu pirmā monitoringa sanāksme, gatavojoties DFS vidusposmu pārskatām, tā kā ievad vārdus teica Obricht kungs, tad noslēguma vārdus teiks Tomā kungs. Nu, tā es neuzņemšos piedāvāt secinājumus šajā diskusiju posmā, bet es gribu pateikties visiem runāt runātājiem par uh, godīgumu un atklātību. Es uh, neesmu pārāk uh, optimistiska šobrīd domājot par DFS nākotni. Jā, dažas būtiskas un populāras Eiropas Savienības programmas ir nepietiekami finansētas salīdzinot ar uh, Eh, vajadzībām un arī cerībām, kas tiek uz eh, tām liktas. Tas nu būtu pirmais, eh, nākamais. Pirmo reizi programmas īstenošana tiek apturēta, pirms vēl tiek veikts novērtējums. Es šeit domāju jauniešu iniciatīvas programmu, tātad tiek apturētas uh, saistību apropriācijas, kaut gan šī programma dinamiski attīstās, tiek uh, veidota. Un šeit taču runa ir par jauniešiem, par mūsu nākotni. Treškārt, nu, šī problēma jau atkārtojas, proti e, šie maksājumi, nesamaksātie rēķini. Mēs vienmēr ceram uz brīnumu, ka šīs saistības netiks uzņemts pārāk ātri un uh, un tas viss ir atkarīgs no gadījuma veiksmes, bet tas jau ne, nav Eiropas Savienības interesēs. Uh, ne runājot par investīcijām, ne par ekonomikas uh, atlapšanu, ne par uh, mūsu pilsoņu labklājību. Tātad šī dis, šīs funkcionēšanas grūtības uzkrājas. Um, DFS ietvaros. Es pateicos arī par juridiskiem precizējumiem, par maksājumu griestiem. Mēs to ņemsim vērā mūsu ziņojumā. Uh, mums šī situācija ir jāpadara skaidrāka, kaut arī es saprotu, ka šeit ir nepieciešams vienbalstīgs padomas lēmums. Bet, uh, ja mēs uzskatām, ka grūti kaut ko ir panākt un ir jāatsakās no jebkādieniem kādiem centieniem, nu, tad mēs vispār neko nepanāksim. Protams, ka ir uh, grūti, bet mums ir jābūt uh, apņēmības pilniem, un tad jau mums izdosies arī kalnus pārvietot. Paldies, uh, priekšsēdētāji. Jā, ļoti cerīgi jūsu izteicienu, Tomā kundze izlēmjot darboties budžeta komisijā, mēs neesam izvēlējušies vieglu uzdevumu. Uh, un šeit runa ir par realitāti un par mūsu reālo nostāju. Es pateicos mūsu viesiem, kuri sniedza mums skaidrojumus, un viņi mums palīdz saskatīt, kādas ir lietas realitātē. Un uh, Mums tātad tika skaidrots par maksājumu griestu pārsniegšanu izmantojot elastības instrumentus. Un um, mums, protams, ir nepieciešams panākt vienošanos, un tā kā dalība valstis nodrošina finansējumu, tad ir jāpanāk vienošanās starp abām budžeta iestādēm. Tas viss ir ļoti cerīgi. Es pateicos uh, citu komiteju deputātiem. Ja jūs ieinteresējas šī uh, viedokļu apmaiņa, tad aicinu jūs uz nākamo monitoringa grupas sanāksmi 27. janvārī nākamgad. Paldies, pārējām pie nākamā darba kārtības punkta, un tas ir balsojums. Je vous invite à glisser Es aicinu ievietot balsošanas kartītes uh, balsošanas iekārtā. Donc, nous puissions faire. Lai mēs vispirms uh, varētu veikt uh, izmēģinājumu balsojumu, jeb testu. Je peux voter ou pas Non Oui Oui, oui d'accord.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 deputāti, tātad laikam trīs deputāti nav nobalsojuši, varbūt, ka es pats arī esmu aizmirsis nobalsot. Jā, tā tas tiešām bija. Jā, trā. Trā parmi vous qui n'avez pas voté. Tad trīs deputāti vai nu nav nobalsojuši, vai arī balsošanas iekārts viņiem nedarbojas. Bon, allez. Le premier rapport. Pirmais ziņojums. Negresku kunga ziņojums par globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanu īrijas pieteikums. Pirmais grozījums, kas ir par pret Pārbaudīsim rezultātu, balsosim elektroniski. Sākam balsot. Skatāji kļūk. Beidzam balsot. Grozījums noraidīts ar 13 balsīm pret un 12 par. Otrais. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. Trešais grozījums par. Pret Pārbaudīsim, balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts 11 pār 14 pret. Ceturtais grozījums par pret. Atturas. Noraidīts. Piektais grozījums par. Pret noraidīts. Sastais grozījums par pret atturas pieņemts. Septītais grozījums par pret pārbaudīsim. Septītais grozījums. Beidzam balsot pieņemts 15 pār 8 pret. 8. grozījums, kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 9. grozījums par? Pret. Atturas. Noraidīts. Desmitais grozījums par pret pieņemts. 11. grozījums par pret pārbaudīsim. Balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Pieņēmts 13 par 12 pret. 12. grozījums par pret. Pārbaudīsim. Pieņemts 13 par 8 pret. 13. grozījums par pret. Pieņemts 14. grozījums par pret, pieņemts, 15. grozījums par, pret, pārbaudīsim, balsojam elektroniski, beidzam balsot, pieņemts, 12 par, 9 pret un 4 atturās. 16. grozījums par, pret, pret pieņemts, man šķiet. Un tagad par visu eh, šo dokumentu kopumā ar grozījumiem balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts 18 pār 6 pret. Zanī kunga ziņojums Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošana uh, datorprogrammēšana Somijā. Pirmais grozījums, kas par? Pret? Pieņemts. Otrais grozījums par? Pret? Atturas pieņemts. Trešais grozījums par pret atturas pieņemts. Ceturtais grozījums par pret, kas atturas pieņemts. Piektais grozījums par pret atturas pieņemts. Sastais grozījums par pret atturas pieņemts septītais grozījums par pret atturas pieņemts astotais grozījums par pret šķiet, ka pieņemts, bet pārbaudīsim balsojot elektroniski astotais grozījums sākam balsot beidzam balsot pieņemts 17 pār 6 pret. 9. grozījums par pret atturas pieņemts 10. grozījums par pret atturas pieņemts 11. grozījums par pret atturas pieņemts. 12. grozījums par pret atturas pieņemts. 13. grozījums par pret atturas pieņemts. Un par ziņojumu kopumā ar grozījumiem uh, balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Pieņēmts 21 pār 4 pret. Gardijā Zabalas Rubiala kundzes ziņojums par Eiropas investīciju bankas gada pārskat. Pirmais grozījums, kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Otrais grozījums par pret atturas pieņemts. Trešais grozījums par. Es atvainojos, mums jāpārbauda balsojuma rezultāts par otro grozījumu. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot pieņēmts 14 pār 12 pret. Trešais grozījums par pret atturas noraidīts. Ceturtais grozījums par pret atturas noraidīts. Piektais grozījums par pret atturas atturas, noraidīts. Nē? Nu, pārbaudīsim. Balsojam elektroniski, piektais grozījums. Beidzam balsot. Trīspadsmit pār, trīspadsmit pret. Noraidīts. Sestais grozījums par pret. Pārbaudīsim. Balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts 14 pret 10 pār. Septītais grozījums par. Pret atturas, pieņemts. Astotais grozījums divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, pirmā daļa noraidīt, otrā daļa par, pret, Pārbaudīsim, balsojam elektroniski par otro daļu. Beidzam balsot. Otrā daļa pieņemta 15 par 11 pret. Devītais grozījums par pret. Atturas pieņems. Desmitais grozījums par pret pret. Pārbaudīsim, jo, diemžēl, ne visi ceļ rokas balsojot. Tātad balsojam elektroniski par desmito grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. 11. grozījums divās daļās. Pirmā daļa par. Pret. Atturas. Pieņemta pirmā daļa. Otrā daļa par. Pret. Pārbaudīsim, balsojam elektroniski par otro daļu, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemti 14 par 12 pret. 12. grozījums par. Pret. Atturas. Pieņemts 13. grozījums par. Pret. Atturas. Pieņemts. 14. grozījums par pret, noraidīts, 15. grozījums par, pret, atturas, pieņemts, 16. grozījums par, pret, atturas, pieņemts, 17. grozījums par, pret, atturas, atturas. Pārbaudīsim, balsojam elektroniski 17. grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts 14 par 12 pret. 18. grozījums par. Pret. Atturas. Pieņemts 19. grozījums par pret atturas noraidīts 20. grozījums par pret atturas pieņemts 21. grozījums par pret atturas noraidīts un tagad par ziņojumu ar grozījumiem eh, balsojam elektroniski. Beidzām balsot. Pieņēmts 20 pār 4 pret 2 atturējās. Tagad uh, pārvietojumi 2015. gada budžets trešā iedaļa Gardijā Zabālas kundze. Vārds jums. Paldies, priekšsarētāji. Šeit mums ir vairāk pārvietojumi. 36 un 39 ir saistīti ar abiem globalizācijas fonda gadījumiem, par kuriem mēs tikko balsojām. 42, 43 un 45 humanitārā palīdzība pārvietojam 12 miljonus eiro Afganistānai, 20 miljonus Sudānai, 15 miljonus Jemenai un 30 Serbijai un Maķedonijai Es aicinu atbalstīt. Bien. Labi, paldies. Es domāju, ka varam balstot par šiem četriem pārvietojumiem kopā. Balstojam elektroniski. E e oui, alors, y a les... Jā, es atvainojos, tā tad uh, ir par, vispirms par diviem pirmajiem 42 un 45, 42 un 45. Vispirms būtu jābalso par globalizācijas fondu un pēc tam par uh, humanitāro palīdzību, lai nesajauktu visu kopā. Priekšsēdētājs tā, tā par 38 un 39 pārvietojumu vispirms balsojam elektroniski. Scrutin clos. Beidzam balsot. Vai nedarbojas kaut kas? Tātad 22 pār 4 pret. Un tad 4, no 42. līdz 45 pārvietojumam. Tātad 42, 43, 44, 45. Balsojam elektroniski par visiem šiem četriem kopā. Beidzam balsot. Apstiprināti 24 pār un 2 bija pret. Holmaiera citas iedaļas 2015. gada budžetā. Um, Herr Vorsitzender, um, priekšsēdētāji, es ceru, ka šoreiz varbūt man izdosies labāk. Iepriekš man teica, ka uh, ir jānosauc skaitļi, tagad man teica, lūdzu, konkrētus skaitļus neminēt. Ja jūs tie interesē, varat uh, tos atkal izlasīt, ja man atkal to prasīs. Nu, tad es atkal darīšu otrādāk. Nu, to saku tikai joka pēc, jo man trešo reizi jau atkal ir jāmaina. Uh, uh, sava procedūra, nu, kāds par mani sūdzīsies. Tā tad uh, eh, C6 mēs runājam par uh, iemaksu Eiropas skolām. 85 tūkstoši eiro no neparedzēto izdevumu rezerves paņēmāmi saskaņā ar 27. pāntu tālāk um, transfers. Uh, Jūs priekšsēdētāji to, protams, aplūkot kritiski, bet tā tad līdzekļi, kas gada beigās paliek pāri, tiek izmantoti, lai varētu izvairīties no procentu maksāšanas, kas nākamgad būtu bijuši jāmaksā, ja mēs ņemtu kredītus. Uh, Tātad 71 miljonus tiks izmantots, lai varētu to visu nomaksāt laicīgi un lai nebūtu nekādi procenti jāmaksā un lai vajadzētu ņemt daudz mazāk kredītus vai vispār nekādas. Paldies! Nu jā, tā ir tiešām laba neizmantoto līdzekļu izmantošana, jo tās ir investīcijas, bet mēs redzam, kādā mērā mūsu mūsu daudzgadu finanšu schēma mūs uh, rosina uz šādām darbībām. Nu, mums būtu jāspēj tas viss ierakstīt uh, budžetā kā investīcijas, bet tā kā šis ietvars ir tik ļoti uh, neelastīgs, tad mums ir jāmēģina rast kaut kādi apkārt ceļi bet, nu, ņemot vērā šīs, šos ierobežojumus, es domāju, ka šāds pasākums ir apsveicams. Tātad vispirms par pirmo pārvietojumu Eiropas skolām, ņemot vērā to, ka atsevišķi uh, līdzstrādnieki uh, arī uh, izmanto šo skolu pakalpojumu saviem bērniem. Tātad pirmais pārvietojums C6 elektronisks balsojums. Sākam balsot. Visi vēl nav nobalsojuši. Beidzam balsot. Div, apstiprināts pārvietojums 24 pret un otrais pārvietojums C7 attiecībā uz kad. Uh, 71 eh, miljonu eh, balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Apstiprināts 21 par 4 pret. sur les. Ēku politika. attiecībā uz Montoje ēku. Holmajers kundze, lūdzu. Es mēģināšu arī pēc iespējas lakoniskāk apkopot. Tā tad mēs runājam par to, ka eh, vajag izveidot izglītības centru. Eh, nē, tātad mums jau ir eh, šis izglītības centrs, kas tagad atrodas Montpellier ielā 63. numurā. Nu, tur ir nekavējoties jāremontē šī ēka. Līdz ar to Eiropas parlamentam vajag atrast kaut kādu risinājumu, eh, lai, nu, tā tad būtu, kur eh, šos kursus organizēt katru gadu. Šai ēkai ir atvēlēti 2,2 miljonu eiro un uh, eh, sarēķinot visu kopā, tad 16. gadā mums vajadzēs uh, maksāt tikai pusi no īres maksas, bet būs pa pašiem jāmaksā arī komunālās izmaksas par uh, ēkas uzturēšanu, jo uh, no ēku mēs esam izīrējuši līdz 16. gada beigām. Uh, bet eh, īpašnieki ir bijuši ļoti pretim nākoši, un viņi mums ir piedāvājuši apmesties uz laiku citā ēkā. Un tad mēs maksāsim otru īres maksas pusi, tā tad 720 eh, tūkstošus eiro. Uh, Tātad 16. gadā tad mēs maksāsim arī tikai pusi no nodokļiem, kādēļ tad vienā ēkā mums tas ir jāmaksā e, tikai pusi tādēļ, ka īres līgums ir parakstīts līdz 16. gada beigām un un mēs e, uz tātad otru ēku jau pāriesim Eh, nākamā gada laikā, un tādēļ nu, mums tur būs jāmaksā nedaudz zemāka summa, bet ir arī pārcelšanās izmaksas, tātad 1,15 eh, miljonu sākumā tika lēsti, tur būs nepieciešams arī mēbeles, tātad 200 eh, tūkstoši eiro apmērā un tad vēl par 100 tūkstošiem cits aprīkojums, kā arī IKT 225 tūkstoši eiro. Tātad uz laiku mums ir jāpārceļas uz citu ēku, jo tad nevarētu, nu, ja mēs nepārceltos veco ēku, nojaukt un uzcelt no jauna. Tātad ir izlēmts. Uh, ēku, nojaukt veco ēku un pagaidu ēkā mēs paliksim līdz 17. gadam un tad 18. gadā mēs uz jaunu uzcelto ēku varēsim pārcelties atpakaļ. Uh, un 17. gadā mums būs 2,32 eh, miljoni jāmaksā par īri. Eh, šī ēka ir nedaudz lielāka jaunā ēka par veco, un tā tad 2,3 miljoni eiro nu, ir eh, ļoti līdzīgas izmaksas vecās ēkas izmaksām. Mums būs jāmaksā arī tā tad par pagaidu ēku, tur ir jāpierēķina klāt arī uh, Pārcelšanās izmaksas 4,72 miljoni. Jāsaka, ka mēs nevaram izvairīties no šīm pārcelšanās uh, izmaksām, arī pārceļoties uz pagaidu mītni. Bet jāsaka, ka tā patiešām ir jauna ēka, un, uh, uz kuru mēs pārcelsimies, un tad, uh, nu, skatoties uz to, izmaksas ir vēl ļoti demokrātiskas, un domāju, nu, ka tas vēl ir ļoti ekonomiski. Mēs uz Belmonkur ēku pārcelsimies, un uz Montoje 63 mēs pārcelsimies vēlāk, tad, kad šī ēka būs nojaukt, uzcelt no jauna un pielāgot mūsu vajadzībām, un uh, jaunajā ēkā tā tad īres maksa nebūs krīt krietni augstāka. Nu, un ka mums tur ir eh, jā, jāpariet no viena cēks uz otru, no tā mēs nevaram izvairīties. Paldies! Paldies par šo gaišo skaidrojumu. Man nekādu jautājumu nav, varbūt kolēģiem ir jautājumi. Arī kolēģiem nav nekādu jautājumu, tā kā šeit ir. Es domāju, mēs pieņemsim pozitīvu lēmumu, balstoties uz uh, kolēģis Holmajeras ierosinājumu, kas atbalsta šo risinājumu. Paldies, kas ir pret. Paldies, atturas. Līdz ar to budžeta komiteja ar balsu vairākumu ir atbalstījusi šos pasākumus. 11.45 mums uh, ir paredzēta komisijas lēmuma prezentācija par Savienības uh, un dalību valstu lēmumu piešķirt Turcijai 3 miljārdus eiro, un es to saku tāpēc, ka tagad ir 11,45. Nu, ļoti labi. Mēs visi esam iekļāvušies uh, noteiktajos termiņos un mēs ar nepacietību tagad gaidām, ko mums teiks komisija, eh, jo, kā jau vai apliecinās kolēģi Žerārs Deprē un uh, kolēģis Fernandes, mēs bijām apmierināti, kad panācām vienošanos par 2016. gada budžetu un 25. novembrī parlaments ar lielu balsu vairākumu nobalsoja par šo budžetu un 29. novembrī uh, padome pēc komisijas priekšlikuma nolēma mm, samaksāt Turcijai 3 miljārdus. Bet ja mēs palūkojamies uz 2016. gada budžetu, tur šie 3 miljārdi neparādās. Tātad šī situācija mūs satrauc, un mēs ar nepacietību gaidām komisijas skaidrojumu. Esam dzirdējuši arī par trasta fondu iniciatīvām uh, Sīrijai, Āfrikai tie ir tādi kā budžeta pavadoņi vai satelīti, tos daļēji finansē Eiropas Savienības budžets, mēs pat nezinām kā. Un arī dalību valstīm ir jāveic savas iemaksas, bet nav jau vēl droši, ka dalību valstis piedalīsies, un visi šie satelīti ir būtībā Eiropas Savienības budžeta deformācija, un tos Eiropas parlaments nespēja kontrolēt. Un tagad mums ierosina piešķirt 3 eh, miljārdus Sīrijai. Mēs eh, kā deputāti saprotam, ko tas nozīmē, bet ja jūs tagad cenšaties skaidrot um, eh, jūs līdzpilsoņiem, kas tad ir šī, um, šis budžets, un tad nu ir grūti, grūti rast viņos izpratni. Uh, jo visām demokrātiskām institūcijām ir jānodrošina, lai budžets būtu pilsoņiem saprotams, bet šeit mēs saskaramies ar nopietnām grūtībām. Nu, es ceru, ka daudz gadu finanšu schēmas pārskatīšana, ko mēs tik veiksmīgi šodien uzsākām ar uh, Albrecht kungu un uh, Tomā kundas atbalstu, palīdzēs mums šeit. Uh, darbā. Tagad dodu vārdu komisijai Kalviņo kundze, ģenerāldirektori. Lūdzu, vārds jums. Merci beaucoup, euh, monsieur. Paldies, priekšsēdētāji. Es pateicos uh, par iespēju uh, sarīkot šo diskusiju, jo tika izplatīta dažāda veida informācija pēdējo nedēļu laikā, un uh, tiešām ļoti labi, ka mēs varam ierasties šeit parlamentā un izskaidrot, kāda ir reālā situācija, lai novērstu kādus pārpratumus. Es tālāk turpināšu angļu valodā savu prezentāciju. Sākumā vēlos atgādināt visiem, ka bēgļu krīze ir bijusi kā lielā ēna pār visām budžeta sarunām. Pats fakts, ka šajā jautājumā ir vairāk eh, jādara, nav mums nekāds pārsteigums. Mēs visi apzināmies, ka būs eh, nepieciešamība risināt šīs vēsturiskās krīzes, ar kurām mēs saskaramies. Tieši tādēļ budžeta sarunās ir pieliktas lielas pūles no padomes un parlamenta puses. Un es vēlos pateikties jūsu uzstājībai šajā jautājumā bija liela vēlme stiprināt tās kategorijas eh, budžetā, kā trešā un ceturtā, kas saistīts ar bēgļu krīzi. Tas ļauj mums dubultot mobilizēto līdzekļu apjomu, lai reaģētu uz krīzi no 4,5 līdz vairāk kā 9 miljārdiem eiro laika posmā no 15 eh, līdz 16 gadam Bet mēs apzināmies, ka ar to visdrīzāk varētu nepietikt, eh, lai tiktu galā ar tām eh, nepieciešamībām, kas pastāv. Konkrēti, Turcija ir aizvien vairāk kļuvusi par izšķirošu faktoru krīzes tālākā attīstībā. Pirmkārt jau savas geogrāfiskās atrašanās vietas dēļ un tā fakta dēļ, ka divi miljoni bēgļu šobrīd atrodas Turcijas teritorijā. Tieši tādēļ kā daļa no Eiropas Savienības un Turcijas kopīgā rīcības plāna darbam eh, bēgļu krīzes jautājumā. Es to pieminos, pieminu tāpēc, ka vēlos eh, runāt par eh, nelegālo migrāciju, kontrabandu, cilvēktirzniecību. Uh, tam visam nāk klāt eh, bēgļu atrašanās Turcijas teritorijā un vietējām kopienām, kam jātiek galā ar šīm lielām plū, bēgļu plūsmām. Tad daļa no šī kopīgā plāna ir tā, ka komisija 24. novembrī lēma izveidot eh, koordinēšanas mehānismu, um, eh, kas ir kas tiks izveidots ar 1. janvāri kopējā summa ir 3 miljārdi eiro 2016-2017 gadam, kas ir piešķirta Turcijas paredzētajam bēgļu mehānismam. Tā, tiks koordinēti tādējādi ar koordinēšanas mehānismu palīdzību 3 miljārdi, kas nāks no Eiropas Savienības budžeta un dalību valstu iemaksām. Tātad mēs neplānojam piešķirt no budžeta 3 miljārdus eiro jaunām vajadzībām Bet mēs runājam par koordinēšanas mehānismu 3 miljārdiem eiro, kur 500 miljoni nāks no e, Eiropas budžeta un 2,5 miljārdi kā iemaksas no dalību valstīm. Tātad tas nav īsti fonds, tas ir koordinēšanas mehānisms. Dalību valstu iemaksas būtu kā papildus iemaksas Eiropas budžetā, lai stiprinātu iepriekš pastāvošus Eiropas Savienības instrumentus, konkrēti humanitārās palīdzības un e, pirmsiestāšanās instrumentus, e, kas Turcijas gadījumā ir pareizais izmantojamais instruments. Šī mehānisma struktūra ļauj šos fondus nevis pārskaitīt uz jaunu izveidot trust fondu, bet pārskaitīt e, esošajām programmām. Uh, jo mēs uzskatījām, ka tas būs vieglākais, vienkāršākais veids, kā novirzīt līdzekļus tur, kur tie ir nepieciešami, eh, tāpat laikā ievērojot finanšu regulu un ziņošanas eh, pienākumus citas starpā arī Eiropas parlamentam. Šīs mehānisms tiek e, sagatavots e, balstoties uz 210. un 214. līgumu pāntu, to veikusi komisija, kas ļauj e, komisijai veikt jebkādas nepieciešamās darbības, lai koordinētu Eiropas Savienības un dalībvalsts darbību, kas ļautu sniegt koordinēšanas darbības Tādējādi mēs koordinētu tās darbības, kas tiek finansētas no e, Eiropas Savienības budžeta un dalību valstu divpusējās darbības. Atbalsta veids var būt piešķīruma veidā vai arī tieša vai netieša vadība, kā nu to paredz katras programmas tiesiskais pamats koordinēšana balstīsies uz vadības komitejas darbu. Pāriem pie nākamā slaida. Mm, tad tiks sniegta strateģiskās e, vadības norādījumi. Būs divi pārstāvji no komisijas, viens no katras dalību valsts un Turcija, kā konsultējošie puse. Tad tas ir nepieciešams, lai koordinētu darbību uz vietas, bet tas e, neietekmēs e, humanitāros palīdzības e, sniegšanu. Tātad tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu, ka uz vietas tiek īstenotas struktūrālā veidā. Tātad, lai tas tiktu saskaņots ar tiem pasākumiem, kurus veiks Turcijas iestādes. Kā es sacīju iepriekš, kas attiec uz īstenošanu. Tātad tas notiks prioritāri tajās pasākumos, kas sniedz nekavējoties humanitāru eh, palīdzību bēgļiem un uzņemošām kopienām, veicinot bēgļu integrēšanos, atbalstot arī uzņemošo sabiedrību Tātad tas nav domāts eh, kā atbalsts Turcijas valdībai, to es vēlos jums uzsvērt. Mērķis ir risināt eh, bēgļu plūsmas sekas. Un komisijas lēmums paredz arī to, ka visā lēmumu pieņemšanas eh, procesā ir jāievēro dzimuma vienlīdzība un nediskriminēšana šī mehānisma īstenošanas ietvaros. Un komisija regulāri informēs parlamentu un padomi, kā jau es sacīju iepriekš, fondu e, finansēs no līdzinējām programmām, noteikumi joprojām paliek spēkā, un, protams, e, šis mehānisms tiks e, pārskatīts paredzētajos termiņos. Kas attiecas uz dalību valstu iemaksām, tām līdz 21. decembrim. Varbūt varam pāriet pie pēdējā slaida šobrīd. Tātad e, komisijas lēmums liek dalībvalstiem līdz 21. decembrim, tātad pēc nedēļas ziņot par uh, savu iemaksu uh, laiku un uh, plānoto kalendāro grafiku. Uh, ideja ir tāda, ka tad, kad tas tiks paziņots, eh, tad tiks eh, sastādīts eh, maksājuma plāns, nu, varbūt drīzāk grafiks, uh, lai eh, varētu sadalīt šos līdzekļus atbilstoši vajadzībām uz vietas. Komisija šobrīd veic eh, izvērtējumu par to, kas nepieciešams uz vietas. Kolēģi no citiem ģenerāldirektorātiem šobrīd atrodas tieši Turcijā, lai varētu kalendāru grafiku sagatavot, eh, kuri pasākumi nepieciešami 16. gadam un kuri 17. Un noslēgumā Eh, precīzāka informācija. Vakar eh, Korepērā pavadīja visu dienu, jo turpinās padomē diskusijas par iemaksām un to apjomiem. Sākotnējais komisijas priekšlikums bija tāds, ka Eiropas Savienības eh, daļa būtu 500 miljoni, šobrīd ir praktiski vienbalsīgs aicinājums no dalību valstīm, ka budžeta iemaksas daļai ir jābūt lielākai. Un tas, ko mēs esam paredzējuši nu, nav īstenībā iespējams 2016. gada budžetā to izdarīt, kā jūs pareizi norādāt. Tikko mēs nu, pirms pāris nedēļām noslēdzām sarunas par to, līdz ar to komisijas eh, pieeja ir neatvērt diskusijām 16. gada budžetu, eh, kur nav cerotajā kategorijā nekādas rezervas palikušas. Bet ir iespējams par 200 miljoniem eiro palielināt 17. gada budžeta eh, daļu. Uh, daļēji no ceturtās kategorijas un eh, daļēji pārdalot līdzekļus no citām kategorijām. Katrā ziņā es vēlos uzsvērt, ka komisijas eh, analīze par eh, pieejamiem līdzekļiem, sauksim to tā, ka nekas nav īsti pieejams, bet par iespējamām pār, līdzekļu pārvietošanu censies nodrošināt, lai neviena no programmām, kas skar uh, bēgļu krīzes risināšanu kaimiņu valstīs netiktu aiztiktas. Bet bez debatēm par iemaksām turpinās debats par mehānismu pārvaldīšanu un vadības komiteju un juridisko ietvaru. E, diskusijas korepērā šodien turpinās. Mērķis ir panākt vienošanos e, tuvākajā e, Eiropa, pad, Eiropas Savienības padomē, tiekoties valstu un valdību vadītājiem. Uh, jau tuvākajās dienās, lai nākamgad eh, mehānisms jau sāktu darbu. Vienā no slaidiem jūs redzat sadalījumu eh, iemaksām 16. un 17. gadam. Kā jau es sacīju pašā sākumā, nepieciešamība uh, risināt šo izaicinājumu eh, pastāvēja jau visu budžeta sarunu laiku. Mēs esam jau redzējuši, kādas ir iespējas izmantot esošos instrumentus. Un sadalījums 16. un 17. gadam un pat papildus 200 miljoni varētu eh, tikt atrast Eiropas budžetā. Ar šādiem instrumentiem, kurus es varbūt īsti nedēvētu par satelītiem, Es teiktu, ka tie ir instrumenti, kurus paredz juridiskais ietvars. Piešķirt uh, ieņēmumi e, pastāv jau šobrīd e, ceturtajā kategorijā, otrajā kategorijā. Tas ir veids, kas nodrošina, ka mēs varam rīkoties Eiropas līmeņī, reaģējot uz izaicinājumiem. Um, jā, budžeta līdzekļi neļauj to darīt. Tas jau tika pieņemts trīs vai četrus gadus atpakaļ, kad, protams, uh, plānojām pilnīgi citas lietas saistībā ar bēgļu krīzi, ar kur mēs saskaramies šobrīd. Paldies! Merci, madame! Paldies par šiem skaidrojumiem un precizējumiem, un tā kā šī informācija attiec uz 2016. gada budžetu, kas ir nu pat nobalsots, dodu vārdu uh, Fernandes kungam, kurš ir uh, referents par uh, vispārējo budžetu. Es gribētu uzsvērt komisijas centienus un uh, radošo pieju cenšoties atrisināt uh, problēmu, kuras risināšanā visiem būtu jādod maksimāls ieguldījums. Tātad šeit tiek ir eh, fonds eh, Sīrijai viens miljārds eiro apmērā. Um, Eiropas Savienības budžets ir paredzēts, tātad dalību valstis nepilda savas saistības vai arī attīst Āfrikas fonds 1800 un um, no Eiropas saimnības budžeta bija paredzēts 1400, bet dalība valsts neveic savas iemaksas un tagad šeit ir paredzēts mehānisms, kas nav fonds. Bet uh, mēs vēlamies uh, padarīt to obligātu dalību valstīm. Nu, tā ir tāda mana sākotnējā provokācija, sākotnējā apsvēruma šajā komentārā. Tāpat gribētu jautāt, vai šeit nav runa par līdzekļiem, kas jau bija piešķirti citiem fondiem. Jau šajos pašos instrumentos bija paredzēts finansēt citus mērķus. Tālāk jautājums, vai uh, šis uh, finansējums tiek iekļauts migrācijas paketē uh, līdz ar citiem finansējumiem un citiem fondiem. Nākamais jautājums, kāda ietekme? mums būs uz 2016. gada budžetu, jo mēs e, tiek paņemti līdzekļi no 2016. gada budžeta, kas bija paredzēta citu mērķu sasniegšanai. Un tas apliecina, ka ir nepieciešama lielāka elastība un kā ar nelielu budžetu mēs nevaram visu paveikt. Bet tas liecina arī par kaut ko citu kolektīvi Eiropas uh, Savienībai nevajadzētu rīkoties starpvaldību līmenī, bet gan izmantot kopienas metodi. Un kā tas ietekmē 2016. gada budžetu? Jā, nu var teikt, jā, 500 miljoni. Bet eh, jautājums. Uh, kam bija paredzēti šie līdzekļi un kas tagad netiks darīts. Jautājums, kā šajā procesā iesaistīt Eiropas parlamentu, tā tad būs uh, budžeta grozījumu projekts vai tie būs papildu ieņēmumi, kas uh, tiks iemaksāti budžetā, bet uh, reāli tie neiek plūdīs budžetā un kā tas viss tiks noformēts ar budžeta grozījumiem un kā sadarbosies visas institūcijas un kā parlaments tiks iesaistīts šajā jautājumā. Nākamais, kā piespiest dalībvalstis uzņemties atbildību. Nu, šis trust fonds nedarbojas. Tagad šis uh, radošais, neobligātais uh, mehānisms, vai tad tas darbosies, nu var jau cerēt uz to, bet var arī cerēt, ka beidzot uh, sāksies arī diskusijas padomē par šo jautājumu. Solidaritāte efekti nevar nodrošināt tikai ar paziņojumiem un skaistiem vārdiem. Tagad ir pienācis brīdis, kad ir uh, jārīkojas dalību valstīm, lai apliecinātu savu solidaritāti. Katrā uh, gadījumā es gribēju uz, izcelt komisijas centienus un radošo pieju, cenšoties atrisināt problēmu, jo dalību valstīm ir ļoti grūti ķerties klāt šīs problēmas risinājumam. Un no otras puses, kā 2016. gada budžeta referents, es varu apliecināt savu pilnu solidaritāti un teikt, ka budžeta komiteja un parlaments ar jums uh, sadarbosies, lai uh, censtos rast risinājumu šai nopietnai problēmai. Paldies! Paldies! Kristoforu kungs. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν να συμφωνήσω με όλα όσα ανέφερα. Jā, paldies. Paldies, priekšsarētāji. Es lielā mērā piekrītu Fernandeša kunga tikko sacītajam. Neapšaubāmi. Tik tiešām budžets ir tāds, kāds tas nu ir. Un es nedomāju, ka jums kādreiz būs iespējams uh, kaut kur sastādīt budžetu uh, un pateikt, tagad budžets ir gatavs, un tad rodas kaut kas negaidīts, un jums ir iespējas vienalga atrast milzīgas summas kaut kur citur, un nu, tā tas nenotiek. Ir tiešām lietas, kuras nevar paredzēt, un ir rezerves plāni, kas var īstenoties un var nē. Līdz ar to ir nepieciešams uh, jebkurā budžetā atstāt manevrēšanas iespējas kas ļautu tikt galā ar šāda veida notikumiem, ehm, pat ja tie eh, nav paredzami tajā brīdī, kad tiek eh, sagatavots budžets. Tagad eh, paskaroties uz notiekošo un cenšanos to iekļaut budžetā, skaidrs, ka esošie līdzekļi um, to nepietiekamība ir skaidra, un um, tas galu galā nozīmēs to, ka mazināsies arī Eiropas budžeta efektivitāte. Ja cenšamies finansēt vairāk lietas ar um, nemainīgu naudas summu, skaidrs, ka uh, esošie līdzekļi tiek izplatīti daudz uh, plašāk vēl. Tas nozīmē, ka katrs no mērķiem saņem mazāk pat ja mums ir atšķirīgi finansējuma eh, avoti, tad eh, skaidrs, ka ir grūti nosekt tās izmaksas, piemēram, kas rodas ar eh, bēgļu krīzi. Padoms priekšsaratais Tusks šai procesā ir aktīvi darbojies no paša sākuma. Neaizmirsīsim, ka mēs šobrīd saskaramies ar uh, E, situāciju, kuru neapzinājāmies, ka šī bēgļu plūsma būs tik liela. Un e, šie skaitļi ir nepieciešams zināt, kur, ka, cik daudz katra dalība valsts ir iemaksājusi. Paskaroties uz dalību valstīm, mums ir jāzina, cik daudz katra valsts iemaksā. Ir varbūt frontes līnijas valstis, teiksim tā, kuriem ir jāsaskars ar lielāko uh, cilvēku pulsu un viņi nepieciešami viņus izvietot kaut kur, paēdināt un tā tālāk. Un ir cits, kurš varbūt nejūtīs to spiedienu tik lielu. Par Turciju. Manuprāt, Turcija ir uh, viens no atrisinājumiem, varbūt galvenais atrisinājums uh, šai problēmai. Neaizmirsīsim arī to, ka bēgļi no Sīrijas un Libānas dodas ceļā. Viņi uh, arī Jordānija jāņem vērā, ka arī tā izjūt lielu spriedzi. Tas jau notiek diezgan ilgu laiku. Es nedomāju, ka dalību valstis īstī šobrīd ir pilnībā apsolījušas eh, sekt visas izmaksas. Un es esmu no Kipras, un paklausoties tavi Toglu, paskaroties uz salām, eh, Kipra ir sala, Turcija neatzīst ne valsti, ne tās nosaukumu, un mēs ne, nesniegsim finansējumu. Ja Turcija vēlas naudu no mums, kā iemaksas veids Eiropas Savienības budžetā. Viss, kas viņiem jādara, ir jāatzīst Kipra. Kipras valsts. Un kamēr viņi nav gatavi to darīt, mēs nedosim viņiem naudu. Nevienu centu šajā kopējā naudas podā. Un ir citi iemesli. Mēs neesam īsti pārliecināti, kam šie līdzekļi tiks tērēti. Mēs apzināmies, eh, ka ir desmitiem tūkstoši bēgļi, kas vēlas atgriezties Habanī un eh, Sīrijā, un, bet Turcija neļauj viņiem to darīt. Viņi tur viņus šajās bēgļu nometnēs, jo baidās, kā eh, šie cilvēki cīnīsies turkmeņu labā. Un tas ir viens no iemesliem, kāpēc turki uh, Eh, nav gatavi ļaut šiem cilvēkiem izbraukt no Turcijas. Un man saka, ka Turcija ir slēgusi robežu un neļauj šiem cilvēkiem atgriezties Sīrijā un Kubānī. Vai tas ir tas veids, kam šī nauda ir jātērē? Es vēlētos dzirdēt atbildi no komisijas lai es saprastu visu būtiskāko informāciju kas attiecas uz trim miljārdiem šajā fondā. Ir jābūt mehānismam, kas ļautu skaidri norādīt, kam nauda tiek tērēta. Vai tas ir bēgļiem, vai tas tiek e, tērēts, e, lai atrisinātu problēmas migrantiem pašiem, bet e, es piekrītu komisijai, ka Turcijai ir izšķiroša loma tā ir bijusi ļoti svarīga, līdz ar to uh, ir skaidrs, ka uh, eh, viņi ir arī līdzvainīgi šo plūsmu veidošanā. Paldies, Kristoforu kungs. Es gribēju precizēt, ka uh, Tūkojums, uh, tūkošanas pakalpojumi beigsies 12.30. Man ir pietiekšies četri runātāji. Gerens kungs, paldies priekšsādātāji. Man ir vairāki komentāri. Vispirms pateicos komisijai par skaidrojumiem un precizējumiem. Ir jānorāda, ka nauda, kas tiks piešķirta Turcijai, neplūdīs caur Turcijas valsts kasi, bet gan uh, tiks novirzīta uh, organizācijām, kas sniedz nevalstisko palīdzību, uh, humanitāro palīdzību. Tātad es gribu norādīt arī, ka Eiropas Savienības un dalību valstu humanitārās palīdzības budžetā hroniski trūkst līdzekļu. Un uh, Eh, diemžēl arī šobrīd šī reakcija ir nepietiekama. Trešais punkts. Eh, referenta kungs norādīja, ka šajā fondā, kas ir eh, paredzēts palīdzības sniegšanai Jordānijā un uh, Sudānā ir nepietiekam finansēts. Tāpat jāsaka arī šajā fondā eh, mēs nepildām saistības, ir tikai 5% iemaksas nodrošināts, mēs solām, bet nepildām, un tas jau, tā jau kļūst par sistēmu. Dalība valsts sistemātiski nepilda savus solījumus. Uh, sen jau tika sludināts par 0,7% piešķiršanu attīstības palīdzībai, bet 2015. gadā netika pildīts šīs saistības, tagad tas tiek atlikts visu uz nākotni. Tas liecina, ka nav nopietna attieksme, un runājot par ātri Āfrikas trasta fondu, es esmu pārliecināts, ka situācija atkal atkārtosies. Bet jāsaka, ka visi humanās palīdzības sniedzēji no mums gaida, ka solījumi tiks beidzot pildīti. Un uh, komisijā, protams, šie līdzekļi tiks uh, pārprogrammēti. Bet šeit ir jāņem vērā vairāk aspekti, kad bēgļi ierodas Eiropas Savienībā, uh, Uh, pirmo gadu var saņemt līdzekļus no fonda, kas palīdzi paredzēts uh, attīstības palīdzībai. Un iznāk, ka mēs izņemam no vienas kabats un neliekam otrā. Un šeit mēs konstatējam arī tādu vispārēju tendenci, ka parlamenta pilnvaras tiek ierobežotas Protams, šobrīd ir jārīkojas ātri, apņēmīgi, izšķirīgi, un varbūt nav īstais brīdis strīdēties par uh, pilnvarām. To darīsim tad, kad notiks šis uh, vidusposma pārskats, kad tuvosimies 2020. gadām, bet runājot par attīstības palīdzības fondu, šeit mums nekas nav sakāms bet arī šajā trust fondā mēs esam tikai par to informēti, bet mēs neko nevaram. Tātad eh, es domāju, ka būs visas šīs lietas jāsakārto, bet tas ir ilgtermiņa jautājums, bet baidos, ka tuvākā nākotnē. Uh <sighs> eh, mums, e, esmu pārliecināts, ir jāizveido, jāizveido sistēma, kurā dalību valstīm būs jāatbild par e, saistību izpildi. Būtu jāuzaicina šeit šai komitejā dalību valstu pārstāvi, lai viņi paskaidrotu, kādēļ viņi nepild savas saistības par šiem 0,7% un ir skaidri jāpasaka, kas ir atbildīgs par šo situāciju. Tā nav Eiropas Savienība, tā ir e, starpvaldību metode, kas ir pie visa vainojam. Priekšsēdētājs. Nu, šobrīd valstu valdību vadītāji uzņemas saistības attiecībā uz COP21. Gerens kungs jau to es aizmirsu vēl pieminēt. Nu jā, tāda ir šī virtuālā realitāte. Tagad vārds Obrecht kungam. Pavisam īsi tīri par budžetāru jautājumu. Jau 0,5 miljārdi no Eiropas Savienības budžeta Es pieņemu, ka tas ir eh, par līdzekļu pārdalu ceratās kategorijas ietvaros un 2,5 miljārdi. Ārēji piešķirtais finansējums tas ir. Vai tas nozīmē, ka papildus ienāks 2,5 miljārdi, kas ienāk budžetā tātad? kad, tas, eh, kad šo līdzekļu ienāks budžetā, kur tas nonāk? Ceturtajā kategorijā? Vai kaut kas īpašs ir budžetā? Kurš to kontrolēs? Un kā tas notiks? Kāds ir mehānisms šiem jauniem līdzekļiem? Tad, tas bija arī tas, ko mūsu eh, galvenais referents jautāja. Vai tam būs nepieciešama budžeta grozījuma? Ko tas nozīmē budžeta izteiksmē? Uh, ar kādu mehānismu šī nauda uh, ienāk budžetā? On va aller à la Banque Centrale Européenne. Oui, nu, iesim uz Eiropas centrālo banku tad. Faire marcher la planche à billets. Madame Vana. Un uh, sāksim drukāt naudu. Tagad vārds Vanas kundzei. Paldies, priekšsarētāji. Man ir līdzīgs jautājums kā iepriekšējiem runātājiem par plānoto Eiropas Savienības budžetu daļu un dalību valstu iemaksājumu. Mums ir neoficiāls dokuments pieejams no padoms, ka visi trīs miljārdi e, ir no ES budžeta un neparedz nekādu dalību valstu sadalījumu. Vai jūs to varat apstiprināt, ja šeit ir kaut kāds e, neprecīzs atspoguļojums šajā neoficiālajā dokumentā? Otrs jautājums. E, saistīts ar saturu pasākumiem. Komisijas eh, lēmuma mandāts attiecībā uz to, kuriem pasākumi ir paredzēta. Šeit ir diezgan nekonkrēti runāts. No viens puses tiek runāts par komunitāriem pasākumiem bēgļiem, tas jau ir kā labi, bet diezgan vispārīgi tālāk tiek runāts par pasākumiem vietējā līmenī bēgļu jautājuma pārvaldīšanā. Nu, tas var būt praktiski jebkas, vai runa ir par robežu apsargāšanu, policijas pasākumiem. Uh, Vai tos var finansēt, jeb ir kaut kādi pasākumi konkrēti, kas ir izslēgti? Paldies! Merci, monsieur Sinalinos. Paldies, Sinalinos kungs. Ευχαριστώ πολύ. Εκπλήσωμαι. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Esmu pārsteigts, cik savienība ir bijusi gatava atbalstīt Turciju. Uh, Tas mums parāda to, ka Eiropas Savienība ir ļoti nobažījusies par islamistu radītajiem draudiem. K kamēr Turcija mm, nemaz tādu atbalstu nav sniegus mums. Tagad e, šie bēgļi un migranti tiek ierosināti, e, tiek mudināti doties prom no Turcijas lielā skaitā. Summa šeit ir 3 miljārdi kas tiek ierosināts eh, piešķirt Turcijai, eh, ka tas eh, ar cerību, ka tas atrasinās problēmu, es, bet, nu, es teiktu, ka tā ir rupi kļūda. Jo tradicionāli, vēsturiski Turcija nekad nav pieturējusies pie uh, tiem solījumiem, ko tā ir devusi lielajām organizācijām un aģentūrām. Nekad nav pieturējusies pie ANO rezolūciju pildīšanu par Kipru, piemēram, un turpina būt uh, okupējošs eh, okupējuši spēks eh, trešdaļā no salas. Un tagad domāt, ka Eiropas Savienības priekšā viņi piekāpsies eh, tikai bēgļu plūsmas dēļ. Ja jums liekas, ka tādējādi uz kaut ko panāksiet, jūs kļūdaties. Turcija jau ir saņēmusi naudu uh, kas bija paredzēta, lai palīdzētu migrācijas jautājumā. Šī nav pirmā reize, kad ar šādu nolūku tiek piešķirt līdzekļi. Uh, Mobilizēta šie līdzekļi jau dažādās kategorijās, tik arī iepriekš šī paša iemesla dēļ, bet faktiskais spiediens, uh, bēgļu plūsmas uh, apjoms nav mazinājies. Es runāju par tiem, kas no Turcijas nonāk Eiropas Savienībā. Varbūt komisijai liekas, ka tas, eh, kas ir bijis iepriekš, nav pietiekams. Un eh, tad eh, metam Turcijai pakaļ vēl 3 miljārdus eiro un ka tas atrisinās problēmu. Kas notiks? Ja šie 3 miljārdi tiks izmaksāti, bet bēgļu plūsma turpināsies. Vai būs vēl jāmaksā, vēl vairāk, ja izrādīsies, ka 3 miljārdiem nepietiek? Kur ir garantija, ka Turcijai piešķirtie līdzekļi tiks iztērēti tieši šim mērķim? Respektīvi, vai tas viss tiks eh, tērēts um, migrācijas viļņu mazināšanai, jeb tas tiks tērēts arī citiem mērķiem, citām lietām? Vai pastāv kāda garantija dalību valstīm? Un kas notiks, ja būs vajadzīgi vairāk līdzekļu? Vai ir kāds veids, kā piespiest dalību valstis maksāt vēl? Kur ir komisija garantijas, ka Turcija pildīs savus solījumus? Paldies! Merci, monsieur Valī. Paldies, Valīkungs. Paldies, eh, pavisam īsi. cilvēki, kas ir veikuši solījumus, nu, viņiem ir arī eh, jārod finansējums. Mēs redzam ārkārtas situācijas, kad saskaramies ar bēgļiem, ka tās, eh, tās var rasties arī tad, kad trūks kontrols, respektīvi nauda tiek piešķirta ārkārtas gadījumā, un tajā brīdī nav liels uzsvars uz kontrolēm. Es vēlos saprast labāk, ja mums izdosies savākt šo naudu, vai jums ir paredzēta eh, kontroles sistēma, lai varētu izsekot, kas notiek ar šo naudu tādā valstī kā Turcijā, vai tā tiek izmantota uh, noteikto mērķu pildīšanai, jo savādāk ir pilnīgi bezjēdzīgi eh, ātri meklēt papildus finansējumu. Es jau sešus mēnešus mēģinu šādu informāciju iegūt. Sí, gracias, presidente. Vamos a ver, yo creo que tenemos... Nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji. Jāsaka paldies komisijai par paveikto darbu. Viņiem ir tāds liels izaicinājums e, bijis tik galā ar šo uzdevumu. Un viņiem jāpadara šīs lietas daudz maz pievilcīgas, e, nu tas varētu būt sarežģīti izdarāms. Es atbalstu to, kas tiek darīts, bet es e, būtu vēl priecīgāks, ja no dalību valstīm saistību apmērs būtu lielāks apņemšanās būtu lielāka un lielāka skaidrība par to, kam šī nauda tiks tērēta. Ja konsolidētas mm, budžeta veidošanas pieeja arī mm, kam ir derīga, tad noteikti šim mērķim. Jūs sacījāt, ka 2,5 miljārdi no dalību valstīm tiks piesaistīti kā ārējie resursi, lai atbalstītu to, kas jau ir pieejams komisijai. Uh, Es uzskatu, ka tad patiešām pastāv nepieciešamība pilnā apjomā un detalizēti sekot naudas ieplūdumam un kā tā tiek tērēta, jo savādāk mēs tikai tērēsim naudu kaut kādam ne, neprecīzam, nekonkrētam projektam, bet mēs šeit runājam par humanitāro palīdzību. Nu, ko tas īsti nozīmē? Mēs zinām, no kurienes nauda nāks, bet nezinām, uz kurien tā tālāk ies. Mums ir nepieciešams daudz skaidrāks priekšstats par to. Un tad eh, kaut ko tādu jau mēs varētu daudz labāk atbalstīt. Es cenšos aizstāvēt šo programmu iedzīvotāju acīs, Um, bet man grūti šīs programmas pārvaldību, vadību aizstāvēt. Šobrīd es to nevaru darīt. Es atzinīgi vērtēju komisijas paveikto darbu, bet uh, padomes uh, pienesuma trūkums ir šokējošs. It īpaši runājot par uh, DFS vidējā termiņa pārskatīšanu, par kuru diskutējām šorīt Mēs esam nonākam tādā virtuālā realitātē politikā. Acīm redzams, ka mums ir nepieciešamas uh, normālas attiecības ar valstīm šādā situācijā, bet šeit mēs runājam par tādu valstu kā Turcija. Uh, Un ko mēs darīsim? Samaksāsim viņiem naudu un aizvērsim acis uh, uz to, kas notiek pēc tam? Man ir nopietnas bažas, tāpat kā daudziem. Mums ir ļoti stingri jāizturas par šo jautājumu, saprātīgi un atbildīgi, jo mēs atbildēsim uh, saviem iedzīvotājiem. Es domāju, ka Eiropas Savienībai un dalību valstīm ir daudz aktīvāk jāstrādā. Mēs nevaram vienkārši eh, teikt eh, izcelsmes valstīm, eh, turpiniet tik tā uz priekšu. Arī mums kaut kas ir jādara. Un es nedomāju, ka mēs darām pietiekami. Merci. Paldies. Neviens vairāk nav lūdzis vārdu. Es arī Uh, saku paldies tūkiem par to, ka viņi vēl desmit minūtes uh, ir piekrituši uh, strādāt šajā sanāksmē. Pavisam īsi jautājums pirms dodu vārdu Kalviņo kundzei. Es gribu, lai jūs precizējat, vai šie līdzekļi tiks iekļauti Eiropas Savienības budžetā, vai tas būs kaut kas līdztekus Eiropas Savienības budžetam ārpus. Tālāk uh, saistības, ko dalību valsts ir uzņēmušās Āfrikas un Sīrijas trasta fondos, kādas ir šo saistību līmenis līdz šim brīdim, kāda ir uh, sadalījuma formulas starp dalību valstīm, vai arī tas vienkārši balstoties uz labo gribu. Eh, šis sadalījums, nevis pēc formulas. Tātad jūsu rīcībā ir desmit minūtes, eh, lā, un eh, es arī apzinos, ka šeit tik uzdoti politiski sarežģīti jautājumi. Bet, nu, jāsaka, tad, kad mājā plosās ugunsgrāks, mēs vairs nestrīdamies par to, cik maksā ūdens. Un uh, Uh, mums ir uh, nepieciešama Eiropas uh, Savienības politika, lai mazinātu bēgļu plūsmas un lai ievestu kārtību šais valstīs, lai šiem cilvēkiem vairs nebūtu jābēg prom. Paldies priekšsēdētāji, pateicos visiem, jo uzdotie jautājumi ir ļoti būtiski. Un, manuprāt, nu, sākšu ar to, ka teikšu, ka pievienojamies jūsu komentāriem par to, ka jābūt ļoti piesardzīgiem un modriem attiecībā uz šo līdzekļu izmantošanu, palīdzot bēgļiem Turcijā. Es prezes kungam došu vārdu nobeigumā, lai viņš paskaidrotu tehniskos budžeta aspektus. Bet vispirms es gribēju apliecināt Albrihta kungam un citiem, ka neesam paredzējuši pārvietot līdzekļus no citiem trasta fondiem, kas ir izveidoti. Vairums apropriāciju nāks papildus programmām, par ko panācām vienošanos 2016. gada budžeta ietveros. Un esam pateicīgi Eiropas parlamentam par to, ka viņi cīnījās, lai šīs programmas EPA un ENI tiek um, pastiprinātas uh, uh, sarunu pos, noslēguma posmā. Tātad šīs uh, programmas jau bija paredzētas uh, Turcijai un humanitārā palīdzība Uh, nāks no līdzekļiem, kas paredzēta mm, mm, neparedzē uh, ārkārtas uh, palīdzības sniegšanai. Kristoforu kungs uh, pareizi norādīja, ka rodas tāds iespējas, ka mēs it kā neko nedarām, bet komisijā es un kolēģi strādājam dienu un nakti, un komisāri Georgiev arī nevarēja pie jums ierasties, jo viņa dodas uz Grieķiju, lai parakstītu vienošanos ar ANO bēgļu komisariātu. Tātad e, visi dara visu, kas ir iespējams, lai uzlabotu situāciju. Um, līdzekļu piešķirums Eiropas Savienībā ir, eh, Eiropas Savienības budžetā ir divkārt pieaudzis, bet rodas iespējas, ka uz vietām netiek darīts pietiekami daudz. Humānā palīdzība tiek novirzīta uh, nevalstiskām organizācijām, starptautiskām organizācijām, un ir arī uh, līdzekļi trešajā kategorijā, kas tiek kopīgi pārvaldīti ar uh, dalību valstīm, bet, uh, diemžēl, nevarēja nodrošināt pilnīgu šo līdzekļu absorpciju. Daži instrumenti ir nolikti pie malas un tagad tiek izmantoti ārkārtas pasākumu dalību valstīs, jo dalību valstīm nebija pietiekamas mm, iespējas uh, izmantot uh, iepriekš uh, piešķirtos līdzekļus virkne jautājumu par to, kam uh, šie līdzekļi ir paredzēti, izskanēja bažas, ko pauda deputāti no Grieķijas un Kīpras par to, vai šī nauda nokļūst Turcijas rīcībā. Uh, Es gribu teikt, ka mērķis ir palīdzēt bēgļiem un uzņēmošajām kopienām. Šī nauda neieplūdīs Turcijas budžetā. Un par kādām vajadzībām mēs domājam? Pirmkārt, humanitārā palīdzība klasiskā izpratnē, sarkanais krusts, no bēgļu komisariāts virkni pasākumu, ko tie veic. Tātad šobrīd mēs izvērtējam vajadzības un mēs sadarbojamies ar ANO bēgļu komisariātu, citām ANO aģentūrām un nevalstiskām organizācijām, kas darbojas uz vietām. Un visi piekrītām, ka liela daļa šo cilvēku neatrodas bēgļu nometnēs, bet ārpus tām un atrodas uh, visnabadzīgākajā Turcijas reģionā. Viņiem ir nepieciešama uh, pārtika, aprīkojums, jānodrošina izglītības, iegūšanas iespējas, jāsniedz psiholoģiskā palīdzība bērniem, ir jāstiprina pastāvošā infrastruktūra, lai nodrošinātu šādus pakalpojumus, jāveido uh, Eh, kopienu atbalsta centri, eh, veselības aprūpas centri. Tātad šis vajadzību novērtējums ir orientēts uz eh, bēgļiem un uzņemošajām kopienām, jo pretējā gadījumā situācija būtu tiešām tāda, kas varētu radīt bāžas parlamentā un komisijā. Mēs, protams, turpināsim jūs informēt par to, kā situācija attīstās. Jūs pieminējāt nākamo svarīgo jautājumu, proti nosacījumu izvirzīšanu. Tātad šis instruments tiek eh, izveidots e Eiropas Savienības Turcijas strateģiskā plāna ietvaros un ir skaidri nosacījumi attiecībā uz Turcijas valdības saistībām un pasākumiem, un tā arī nav kaut kāda vienu, viena vienreizēja summa, bet gan šī līdzekļi tiks izmanto, izmaksāti pakāpeniski, kad uh, tiks veikti pasākumi, īstenot programmu 2016. gadā un liela daļa tiks izmaksāta 2017. gadā un vadības komiteja uh, raudzīsies uz to, lai izvirzītie nosacījumi tiktu izpildīti. Kāds norādīja, ka padome nepilda savas saistības. Uh, Es domāju, ka mums jāpatur prātā, ka dalība valstis rīkojas ne tikai veicot iemaksas uh, šajos instrumentos, bet arī uh, ir ļoti devīgas divpusējā līmenī. To es arī vēlētos norādīt. Vānas kundze jautāja par to, kas notiks ar šo dokumentu, kas tika izplatīts padomē, sakot, ka visi 3 miljārdi jāņem no Eiropas Savienības budžeta, to bija sagatavojušas Francijas, Vācijas delegācijas, korepers to neatbalstīja. Šobrīd notiek, uh, turpinās diskusijas, mēs uh, jāskatās, uh, jā, jāseko padomes uh, lēmumiem, bet pagaidām tas nav padomas oficiāls lēmums, neoficiāla nostāja. Un visbeidzot par uh, to, cik ātri mēs rīkojamies un iesaistamies pēdējo mēnešu laikā esam pieredzējuši to, ka Eiropas Savienības budžets daudz izpratnē ir nepietiekami liels, lai tiktu galā ar izaicinājumiem, bet tomēr ir uh, elastības instrumenti, kas ļauj mums vismaz zināmā mērā reaģēt uz šiem izaicinājumiem. Piemēram, pagājuši gadu, kad uh, jūnijā, jūlijā uh, mēs piedzīvojām uh, Grieķijas krīzi, tad tika rasti parla budžetā divi miljārdi, lai uh, maksātu Grieķijai un sniegtu atbalstu. Tālāk eh, arī uh, šī lauksaimniecības krīze, piena, piena cenu krīze, mēs radām 700 miljonus šeit budžetā. Nākamā krīze. Uh, ar ko mēs tagad nodarbojamies. Jā, jāsaka, ir arī pozitīvi elementi. Mēs spējam rast uh, radošus risinājumus un pieejas pastāvošajā uh, juridiskajā ietvarā, nodrošinot politiskās atbildības mehānismu īstenošanu. Un tādēļ jau arī mēs eh, par to jau mums maksā algu, lai mēs šādi rīkotos, un tas ir tāds pozitīvs vēstījums, un es domāju, ka mēs varēsim arī Eiropas pilsoņus informēt par to, ko mēs darām bēgļu labā. Un eh, Tagad došu vārdu kolēģim, lai viņš paskaidros tā sīkāk par šo budžeta mehānismu un tā darbību. Paldies. Tātad vai 2,5 miljārdi papildus līdzekļu uh, saskaņā ar uh, komisijas priekšlikumu, kā tie darbosies? finanšu regula paredz iespēju donoriem līdztekus Eiropas Savienības budžetam veikt iemaksas arī konkrētos uh, specifiskos instrumentos, lai piedalītos uh, īstenošanas pasākumos. Tātad šie līdzekļi palielinās pieejamā finansējuma apjomu, attiecībā uz humanās palīdzības instrumentiem, pirmsiestājas instrumentiem, un komisijas rīcībā būs vairāk līdzekļu, lai īstenotu šīs uh, politikas, un šajā gadījumā konkrēti uh, ir uh, paredzēts uh, sniegt atbalstu bēgļiem Turcijā. O, formāli uz šiem līdzekļiem neatiecas apropriāciju apstiprināšana 2016. gada budžetā, bet 2016.17. gadā būs pieejama papildu 2,5 miljārdi priekšsēdētājs Prēzes kungs. Tā tad ir paredzēts, ka tas ir atsevišķs instruments vai, vai tas viss tiks iekļauts Eiropas Savienības budžetā? Atbilde. Tas ir Eiropas Savienības budžets un īpašs budžeta posteņi, kas ļauj uh, veikt maksājumus uh, noteikta veida pasākumiem, kurus var finansēt caur pirms iestāšanās instrumentiem, izmantojot elastības kritērijas un arī eh, šie līdzekļi paredzēti humanitārai palīdzībai, bet veicot atbilstošu kontrolas procedūru. Tātad visi šie instrumenti un kontrolas procedūra ir spēkā. Tātad tiks nodrošināts tāds pats kontrolas pasākumu līmenis kā attiecībā uz budžeta līdzekļu izmantojumu. Priekšsēdētājs. Tātad 2016. gada budžetā tiks paredzēt 1 miljārds 250 miljoni, tātad tā ir puse no šī papildu finansējuma, ko dalību valsts ir apņēmušās sniegt 2016.17. gadā. Atbilde. Šie līdzekļi netiek ierakstīti. 2016. gadā līdzekļi, kas ir pieejami, lai atbalstītu bēgļus Turcijā, pieaug, bet šie līdzekļi nav jāapstiprina budžeta iestādē, jo tas ir dalību valstu lēmums priekšsēdētājs, vai šie līdzekļi parādīsies budžeta ieņēmumu daļā. Atbilde, jā, šie uh, ieņēmumi būs uh, novirzīti šiem pasākumiem, tātad 1 miljārds 250 miljonu papildu ieņēmumi, un tas ļaus viss par 1 miljārdu 250 miljoniem paaugstināt finansēm pirms iestājas palīdzībai un humanitāriem pasākumiem. Tātad tas nav kaut kāds trasta fonds, kas atrodas ārpus budžeta. Uh, jā, jautājums, kā šie līdzekļi tiek sadalīti starp dalību valstīm. Atbildi komisija ierosina, ka šis sloks tiek sadalīts balstoties uz uh, IKP, tā, un ka to visu finansē dalību valsts priekšstādātais. Tad, tad vēl tikai trūkst dalību valstu piekrišanas šādai sistēmai. Dalību valstīm vēl ir jāpiekrīt. Nu jā, bet mēs jau esam uh, Ziemassvētku priekšvakarā un mums ir tiesības arī sapņot. Lūdzu, atgādiniet mums, cik līdzekļu vēl trūkst Āfrikas un Sīrijas trasta fondā priekš uh, komis, komisijas pārstāve, es labprātāk atbildētu rakstiski, lai ņemtu vērā jaunākos, aktuālākos tādus priekšsēdētājs. Pateicos visiem deputātiem, kuri piedalījās šajā sanāksmē, pateicos tūkiem un gribu teikt, ka 8. līdz 10. februārī nākamgad ir paredzēts mūsu delegācijas brauciens uz Turciju, lai mēs uz vietas varētu iepazīties ar to, kā šis Eiropas atbalsts tiek organizēts, lai uh, palīdzētu bēgļiem palikt Turcijā un nedoties uz Eiropu. Vai ir vēl citi jautājumi? Ja tādu nav, tad tas arī nav nekas slikts, un mūsu nākamā sanāksme notiks nākamgad uh, Briselē 27. 28. janvārī, un starplaikā Mēs svinēsim Ziemassvētkus un sagaidīsim jauno gadu. Vēlu visiem priecīgus svētkus! Thank you.